Uh, uh, Dāmas kung, un nu, kungi, esiet sveicināti. Like Lūdzu, sāksim. So, um, silence... Lūdzu, klusumu ievērot. Man prieks, ka ir sanākoši tik daudzi vietas patiešām pietrūkst un pašlaik aizmugurē stāv kājās cilvēki, varbūt eh, dažas vietas vēl būs atbrīvosies. Paldies par jūsu interesi un paldies par visiem, kas klausās internetā mūs. Par procedūru es atvainojos, ka es mazliet vēlāk sākām, bet mums bija eh, sarunas par patērētāju aizsardzību direktīvu. Es gribu pateikt, ka rīt desmitos komitejā notiks īs eh, jautājums visai komitejai, lai pieņemtu piedāvāto tekstu patērētāju tiesību aizsardzības direktīvā, ko mm, politiskās grupas eh, šovakar teica, ka atbalstīs. Tātad rītdien visiem komitejas dalībniekiem ļoti būtiski ierasties. Un tālāk tad mēs turpinās. Eh, nākamnedēļ plenērā mēs pieņemsim šo dokumentu. Un tālāk mēs runāsim par azartspēlēm internetā. Jūs zināt, ka mūsu komiteja ir ļoti sekojusi līdzi e, šim jautājumam. Šardamos kungs ir e, pašiniciatīvas ziņojums sagatavojis. Es domāju, ka tas ir ļoti palīdzējis komisijai Mm, veikt plašāku pētījumu un uzsākt zaļo grāmatu, uz kuru mēs esam atbild, atbildējuši. Es sveicu komisijas pārstāvi, e, kura jau šeit daudzkārt ir ieradusies un runājis par dažiem svarīgākiem jautājumiem. Un tagad mums ir arī jautājums par azartspēlēm, tātad vēl viens izaicinājums. Un arī sveicu Jurgenu Kreutzmanu, no ALDE grupas, kurš eh, smagi strādā kā koordinators, bet ir arī referents mūsu otrajam pašinstīvas ziņojumam par azartspēlēm internetā. Un tagad abas šīs lietas iet paralēli. Eh, um, mēs gaidīsim konsultāciju rezultātus un sveicu arī ekspertus. Eh, Jurgens uzstāsies ar atklāšanas runu par šo tēmu un Dižona kungam ir pēc kāda laiciņa jāiet uh, projām, tad mēs uh, vispirms dosim vārdu goe grupai un uh, daži īsi komentāri no, citām, no citiem ēnu referentiem varēs izteikties. Protams, arī vēlāk visas diskusijas laikā varēs izteikties, jo mēs gribam uzsākt uzreiz uh, ar ekspertu uzrunām pēc četriem. Un tagad es došu vārdu Jurgenam Kraucmanam, lai ievadītu šo te diskusiju. Paldies, Malkom! Kā jūs zināt, pašlaik Eiropā mums ir ārkārtīgi daudz regulu noteikumu, piemēram, Vācijā ir pilnībā aizliegta interneta azartspēles. Malta, apvienotā karaliste tomēr ievēro ļoti liberālus režīmus. Un Francija, Dānija un Itālija pieļauj interneta azartspēles, bet ļoti ierobežotā licenču sistēmā. Mūsu diskusiju laikā mums jāņem vērā arī dažādi Eiropas Savienības tiesas spriedumi. Uh, un komisijas e, procedūras. Par spīti likumdošanai interneta azartspēles ir pieejams visur Eiropā, ir e, tas bieži vien notiek arī melnajā tirgu. Vienvārds sakot, situācija ir ļoti neapmierinoša. Šaldemoz jau runāja par to savā ziņojumā pirms pāris gadiem, un man prieks, ka komisija tagad eh, publicē zaļo grāmatu par šo svarīgo tēmu. Mums ir sacīts, ka konsultāciju kontekstā komisija gaida ļoti lielu eh, devumu, jeb ieguldījumu no iesaistītajiem, un tas ir svarīgs jautājums, tāpēc man prieks, ka šovadien sanākuši tik daudz cilvēki. Savā ziņojumā es gribu apskatīt uh, azartspēļu tirgus uh, regulēšanu, subsidiaritātes uh, principu piemērošanu. Tātad vispirms dalībvalstis izlems, vai tās grib atvērt tirgu uh, interneta azartspēlēm. Ja dalībvalsts negrib pieļaut šādu uh, azartspēles, uh, internetā, tad eh, to Eiropa nevar uzspiest. Bet, ja dalībvalsts grib pieļaut azartspēles internetā, tad tirgus ir jāvada tā, lai tas būtu nediskriminējoši un caurskatāmi jāpiedāvā vairāks li, eh, ierobežots skaits licenču un jebkurš eh, nodrošinātājs, viņam ir jāsaņem licence. Piemēram, mm, Nevar teikt, ka ka serverim jāatrodas kādā noteiktā dalībvalstī. Šodien mums pēcpusdienā divi eksperti runās par licencēšanas sistēmām savās valstīs, un viņi pastāstīs par situāciju eh, tirgū. Vajadzētu mm, apdomāt eh, konkrētus aspektus. Mums vajag Eiropas eh, likumdošanas ietvaru dalība valsts var palielināt sadarbību eh, un līdz ar to pieaug eh, Eiropas tirgus. Un tomēr dalība valstis. Dalība valstīm tomēr ir noteikšana pār galvenajiem licencēšanas aspektiem. Eh, bez tam licencēšanas sistēma ir veidota tā, lai ser, lai mm, pakalpojums niedzēdējiem būtu pamudinājums lūgt licenci un lai izskaustu melno tirgu. Otrs svarīgs jautājums ir aizsargāt nepilgandīgos un e, cīnīties pret naudas atmazgāšanu un citiem kriminālu pārkāpumiem. E, tas ir ļoti būtisks jautājums komisijas zaļajā grāmatā, Droši vien es izteikšu vairākus ierobežo, ierosinājumus, lai e, cīnīties pret šīm problēmām manā ziņojumā. Un um, es izmantošu arī kolēģu palīdzību. Vajadzētu noteikti minimālos e, standardus, lai aizsargātu spēl, spēlētājus un e, pakalpojumu nodrošinātājus Eiropā jāapskatās, kāda ir saikne starp sportu un azartspēlēm daudzās valstīs. Pēļņa no azartspēlēm tiek novirzīta sportam. Un bez tam e, suņu un zirgu sacīkstēs e, liela daļa no peļņas e, tiek gūta, un to šādu sistēmu vajadzētu arī turpināt. Pēc tam, kad tiks ieviest e, Eiropas likumdošana, tātad, lai peļņa nonāktu sporta jomām. Es piekrītu ēnu referentēm, mums jau ir notikuši, notikuši sanāksme, lai e, sagatavotu šo sanāksmi, un mēs jūs visus šodien uzaicinām, lai mums būtu plašs viedokļu apskats, lai mēs redzētu, kāda ir situācija dalību valstīs pašlaik. E, runājot par laika grafiku, e, ziņojumi mums jāiesniedz līdz 20. jāiesniedz grozījumi, balsojumi šajā komitejā notiks 19. septembra nedēļā un Strasbūrā mēs balsosim oktobrī. Paldies! Liels paldies, Jurgen! Un tagad es gribētu redzēt, kuri ēnu referenti īsi gribētu izteikties pirms četriem. E, dosim vārdu Dežānu kungam, jo viņam jāiet e, projām vēlāk. Un tad pārējie arī var pieteikt šajā pirmajā raundā. Sāksim ar Dežānu kungu un tad iesim atpakaļ. Vairāki mums ir pieteikušies runāt. Eh, Paldies priekšēdētāji. Jums atvainojos, ka man agrāk būs jāiet prom. Bet eh, civiltiesību komitejā mums ir ļoti svarīgs balsojums. Un es neesmu vienīgais cilvēks. Eh, tātad mans eh, kolēģis paliks un mūsu grupa būs šajā pēcpusdienā te arī pārstāvēta. Eh, daudzi cilvēki, kuri gribēja ierasties šeit un izteikties, un tas. Um, ja mēs apskatām loterijas, tad tur ir 80 miljonu apgrozījums gadā. Tas ir milzīgs bizness, un tomēr mana grupa uzskata, ka tām nav nekāda sakara ar parastu ekonomisku darbību. Eh, man prieks redze, redzēt, ka Kreutzmann kungs pieminēja subsidiarietāti. Iespējams, ka te ir problēma. Ja mēs skatāmies uz Nīderlandi, piemēram, mums ir problēmas ar azartspēlēm. E, notiek, zinām, darbība, e, kuras veids struktūras, kuras var aktīvi darboties uh, azartspēlēs un valdība to atbalsta, bet viņi pārsniedz to, ko mēs it kā varētu sagaidīt. Viņi vispār pāriet uz izklaides jomu, un man liekas, ka tieši to arī Kronsmaina kungs gribēja teikt. Mēs, protams, atzīstam subsidiaritāti, bet tas nenozīmē, ka valsts var vienkārši izveidot monopolus. Ja nu vienīgi tas ir nu, noteikts ļoti skaidrā ietvarā, un par to mums ir jārunā, kādi noteikumi ir būtiski. E, ja runājam par manu grupu, tad azartspēles nav parasta ekonomiska darbība un aizsardzība pret aizsard, azartspēļu atkarību ir svarīga. Mums jāskatās, kādas e, prakses ir atļautas dalībvalstīs. Mr. Fox. Foksa kungs. Uh, thank you, Chairman. Pateicos komisijai par šo zaļo grāmatu, jo daudzas um, dalība valstis pārkāpj noteikumus um, pakalpojums sniegšanas un uzņēmumu dibināšanas brīvības tiesības. Mums ir jārisina vairāki jautājumi par atbildīgu spēlēšanu un uh, trauslu, ja viegli ievainojumu patērētāju aizsardzību. Uh, Mums jāsadarbojas ar industriju, ar standartizācijas organizāciju, un mēs varam izveidot uh, pietiekošu juridisku ietvaru. Zaļā grāmata ko sagatavoja komisija, nebija e, svarī, spēcīgākais komisijas dokuments. Tur nav skaidrs kom, stratēģijas, kā arī izcināt šīs industrijas problēmas. Tāpēc es aicinu por, e, parlamentu būt drosmīgam un sniegt atbildes uz grūtajiem jautājumiem, ko komisija acīm redzot grib izvairīties. E, Kreutzmann kungs un ēnu referenti varbūt drosmīgi nosūtīt komisijai spēcīgu signālu ka mums ir jāveido vienotais tirgus un uh, ietvars, kur būtu darba vietas, inovācijas, un ka mums jā, jāpasaka arī, ka mums vajag nodokļu ieņēmumus. Paldies! Um... Lielas paldies! Tagad Bulārs kundze. I did not, I thought the other, the other... Es domāju, ka citas grupas pirms manis runās. Es neko šeit negribu piebilst. Es ar eh, nepacietību gaidu citus runātājus. Es nedomāju, ka šeit kaut kas ir mainījies kopš eh, šaudamauzas ziņojuma pieņemšanas, bet, nu, esmu gatava būt patīkam pārsteigta. Un tajā jūs pati varat pateikt, kā tur tālāk būs. Nu, Kopumā es arī neuzskatu, ka kaut kas būtiski būtu mainījies kopš balšo, balsojuma par ziņojumu 2009. gada martā. Sociālistu un demokrātu grupas skata, ka ir ārkārtīgi svarīgi paturēt kontrolē šo jautājumu. Ļoti svarīgs ir subsidiaritātes princips, un dalībvalstis pašas var izlemt, kā regulēt šo tirgu bet nav arī nekādu šaubu par to, ka mēs gribam aizsargāt spēlētājus gan nepilngadīgos, gan īpaši apdraudētos. Tāpēc mums būtu jāskatās, kā uzlabot šo te aspektu. Mums arī būtu jāpapēta, vai likumdošana tiek ieviesta pareizi, kā varētu uzlabot sadarbību starp dalību valstīm un kā varētu cīnīties pret neatļautu licenžu izmantošanu Eiropas tirgos. Tas būtu tas, kas būtu jāskata. Esmu atvērta, esmu gatava uzklausīt runātājus šodien, viņu viedokļus, bet kas ir mūsu grupai svarīgākais, ir tas, ka dalībvalstis pašas var izlemt, kādus likumdošanas aktus šeit pieņemt Protams, virzoties uz padziļinātu sadarbību starp valstīm un Eiropas līmenī, lai aizsargātu spēlētājus jeb patērētājus. Ar prieku uzklausīšu citus, jo tad, kad mēs runājam par šo jautājumu, interesi vienmēr ir ļoti liela. Daudzi cilvēki arī šodien ir ieradušies. Tāpēc gaidīšu to, kas par šo jautājumu tiks teikts. Un tagad abatkungs lūdzu. Oui, mer merci beaucoup, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu um, tikko referentā un kolēģi sacītajam. Manuprāt, pirmkārt, jānorāda nu, tas, ka mēs esam gandrīz par to faktu, ka Eiropas komisija šo tēmātu atkal ir nolikusi uz darba galda situācijā, kas ir daudz mierīgāk, lai varētu strādāt uh, efektīvi pie šī jautājuma. Tas ir pirmkārt. Otrkārt. Mēs visi zinām, ka spēļu tirgus nav tāds pats tirgus kā pārējie, un e, spēles nav e, pakalpojums kā pārējie. Tāpēc mums ir jāstrādā pie Eiropas pievienotās vērtības, un e, Dārijas kolēģi ir, ir taisnība tad, kad viņi runā par to, ka jāpasargā patērētāji, nepilngadīgie spēlētāji, un es domāju, ka pievienotā vērtība šeit saistām ar sporta integritāti, un tāpēc saistībā un papildinot iesāktajam pārdomas par sporta integritāti kopumā, un šeit mēs varētu rast zinām progresu. Ja es gribētu uh, nosaukt eh, divus principus. Pirmkārt, subsidiartāts eh, ievērošana. Šeit es gribētu runāt eh, sīkāk par to aktīvā subsidiartāte, lai mēs nebūtu tikai defensīvā politikā, bet lai varētu rast kopīgus, tehniskus, pragmatiskus standārtus, piemēram, licenšu izsniegšanā un citos jautājumos, lai mēs varētu gan padarīt legālo piedāvājumu pievilcīgāk, jo tas ir viens no veidiem, kā cīnīties pret nelegālajiem piedāvājumiem, un otrkārt, dalība valstu līmeni izveidot sadarbības un labas prakses mehānismu. Es domāju, ka šie punkti ir būtiski. Otrkārt, Es gribētu aicināt šajā nozarē nepiemērot savstarpējas atzīšanas principu, lai varētu ievērot subsidiaritātes principu. Un es domāju, vajadzētu lūgt komisijai sagatavot pirmo bilanci uh, procesiem dalību valstīs. It īpaši pievēršot uzmanību tiem operatoriem, kuri uh, E, piedāvā savus e, pakalpojumus no offshore tirgiem. Es domāju, ka mums ir arī jādomā par šo ļaunprātīgo iekšējā tirgus izmantošanas problēmu un jāskata lietas stūplānā. Un tātad subsidiartāts ievērošana un e, savstarpīguma principa ne, neievērošana būtu būtiski jautājumi šeit, un mums ir arī jādomā par to, kā mēs varam dot iespēju pastāvēt sporta aktivitātiem, tajā pašā laikā strādāt pie kopīgiem tehniskiem standartiem, kas dot iespēju operatoriem visām iesaistītajām pusēm veidot pievilcīgu eh, legālu piedāvājumu Eiropas tirgu. Paldies! Good. Well, thank you all very much. Labi, liels paldies visiem referentiem, ēnu referentiem. Tas kalpoja kā noderīgs uh, ievads mūsu diskusijām. Tagad jūs zinat, eh, kādus cilvēkus politiskās grupas ir iecēlušas, lai strādātu pie šīs svarīgā dosjē. Tie būs tie galvenie cilvēki. Tagad dosim vārdu mūsu īpašajiem viesiem. Un tad kolēģi deputāti varēs uzdot jautājumus uz aicinātajiem runātājiem. Mums ir uh, ielūgti eksperti dažādās jomās ar plašu zināšanu loku. Mēs paskatīsimies no sākuma, kā izskatās Eiropas Savienības azartspēļu tirgus un kā to varētu regulēt. Tad uzklausīsim praktiķus, kas uh, strādā tieši ar regulēšanas jautājumiem, kāda varētu būt ieguvumi vai zaudējumi tieši dalību valstu līmenī. Un tad ir arī ļoti svarīgs eh, jautājums loks par patērētāju aizsardzību Un šeit runās cilvēki, kas aktīvi strādā ar sociālām problēmām, eh, piemēram, azartspēļu atkarību. Kā jau tika teikts, eh, azartspēles nav tāds pats pakalpojums kā citi, tas pats ir saistīts arī ar valsts politikām šajā jomā, un Eiropas līmenī tas viss būtu jāskata. Mums ir ārkārtīgi labi eksperti, kā runātāji. Diemžēl jākontrolē būs uzstāšanās laiks. Tieši tāpēc kolēģis tad arī jums norādīs, kad būtu jau jātuvojas beigām. Un būšu diezgan stingrs, ja jūs pārtērēsiet laiku, tad sitīšu rāmuriņu, lai jūs saprastu, ka ir jābeidz. Esam arī jums sagatavojuši dokumentu pakotni, kur ir eh, prezentāciju izdrukas un arī cita papildus informācija iekļaut šajos dokumentos. Nu, tad sāksim ar pirmo. Uh, darba sesiju. Un kā pirmais būs Lorija Korpī, kas pārstāv Gambling Compliance un ir uh, juridiskais un izpētes direktors, kas pastāstīs par uh, šī te tirgus regulēšanu un tirgus attīstību. Viņš runās desmit minūtes. Viņam uh, sekos Filips Flemings, kas ir viens no partneriem uh, juridiskajā firmā Fleming un partneri un runās par, daudz, par plašu jautājumu loku, piemēram, sākot ar pakalpojumu direktīvu un pieskarsies arī šeit konkrēti azartspēļu aspektam. Viņš arī ir piedalījies pētījumos šajā jomā. Arī desmit minūtes. Eh, lūdzu, tad tagad Korpīkungam vārds. Man ir daži slaidi, varbūt tos varētu parādīt, tagad tas varētu būt noderīgi. Ar prieku esmu ieradies šeit, pastāstīšu jums par šo jautājumu. Mēs jau vairāk kā četrus gadus šeit strādājam pie, pie azartspēļu jautājumu. Mēs nodrošināsim tādu kā zināmu pamatu zaļajai grāmatai, kā pastāstīsim, kā izskatās eh, azartspēļu tirgi Eiropas Savienībā. Es nerunāšu par īpašu vai kādu konkrētu regulēšanas modeli, bet pieskaršos tādiem vispārējiem datiem par Eiropu. Varbūt varētu pienākošā slaida pāriet, lūdzu, runātājs. Sāksim augstā līmenī, paskatīsimies uz šo karti. Mēs zinām, ka daudzās dalībvalstīs ir zināms e, regulēšanas līmenis attiecībā uz e, azartspēlēm internetā, un tikai dažas valstis to aizliedz. Un pašlaik tajās spēlētajās valstīs eh, situācija likumdošanas jomā nav īsti skaidra. Tagad pastīsimies uz zaļās zonas sadalījumu. Nākošajā slaidā šeit mēs redzam regulētos tirgus. Un šeit ir trīs veidu tirgi - monopolijas, vietējās licences un atvērtie tirgi. Un šī informācija kalpo kā pamats zaļajai grāmatai un konsultācijām. Pašlaik aktivitātes pie, darbā pie šī jautājuma ir lielas. Šeit jūs redzat tās dalībvalsts, kas strādā pie azartspēļu internetā jautājuma. Piemēram, Dānija šogad ieviesīs licenzēšanas ietvaru, dažas citas valsts jau šogad ir pieņēmušas attiecīgas likumdošanas aktus. Eh, Somija nākošu gadu ieviesīs monopolu. Vācija pašlaik, piemēram, aizliedz azartspēles internetā. Tātad jūs redzat, ka šī karte pārklāja reģionu no, zi, no austrumu līdz rietumu robežai. Piemēram, Kiprā ir uh, paplašināts. Uh, interneta produktu skaits. Francija arī paplašinās likumdošanas aktu aptvērumu. Tātad mēs redzam, ka sektors ir dinamisks un zaļā grāmata ir publicēta īstajā laikā. Pārējiem pie nākošā slaida. Ja paskatāmies uz produktiem, ko mēs šeit varētu tirgū redzēt, ko pieļauj dalību valstu tiesiskais ietvers Kā jūs redzat, visus šos jautājumus regulē daudzās valstīs. Eh, principā likmi likšana sporta jomā atļauj gandrīz visas valstis. Eh, tam seko loterijas un bingo. Šis, eh, šī joma ir ārkārtīgi mainīga un, un tiek skatīta daudzās valstīs. Pārējot pie nākošā slaida. Mēs šeit skatāmies uz, ies, uz pieejamiem regulēšanas datiem visā Eiropā. Zaļā grāmata noteica aplēses, un eh, pirmajā parindē jūs redzat, ka ir pieejami tikai ierobežoti datu daudzumi. Tikai Itālijā un Francijā tiek publicēti mēneša vai kvartāla atskaites par šiem tirgiem un tādas eh, konkrētas, regulāras, eh, regulāri pētījumi nav pieejami dalību valstīs, kas būtu varbūt pieejami dažāda veida tirgus spēlētājiem, piemēram, re, eh, likumdevējiem un tā tālāk. Paskatoties uz pieejamiem datiem, piemēram, mēneša griezumā, Itālijā, uh, Šī bija pirmā iespēja paskatīties uz to, kā funkcionē un nobriest šis tirgus internetā. Šo dokumentu sagatavoja mani kolēģi kā redzam, pokers šeit aizņem lielāko tirgus daļu. Tomēr Itālija ir iekļāvusi arī citas azartspēles likumdošanas aptvērumā, un piedāvā plaša mēroga datus regulātoram, un tādējādi var redzēt, kā darbojas paplašinātais azartspēļu tirgus, kādi ir tirgus spēlētāji, un balstoties uz šo informāciju uzņēmumi var izvēlēties, vai uzsākt darbību tirgu vai nē. Šeit mēs redzam, ka Itālijā ir ļoti daudz dažādu datu. Šeit var redzēt, kā uh, attīstās aktīvo spēlētāju konti ikmēneša griezumā. Mēs varam redzēt, kā politikas veiksmīgi vai neveiksmīgi darbojas. Pārējot pie nākošā slaida, Francija. Francija arī sāk savākt statistikas datus. Šeit mēs redzam, kā tiek regulēti noteikti tirgus aspekti. Detalizēti par to nerunāšu, bet redzam, cik uh, relatīvi lieli šie aspekti ir, piemēram, saistībā ar likmi likšanu sporta nozarē. Mēs redzam, cik lielā mērā šeit aktivitātes notiek, un šie dati ir noderīgi, lai izvērtētu tirgus darbību. Nākošais slaids. Tad, bet ko mēs varam teikt par pārējām Eiropas Savienības valstīm? Šeit ir grūti atrast datus, kas līdzinātos Itālijas un Francijas datiem. Šeit esmu parādījis, kāda informācija ir pieejama par dažām valstīm. Piemēram, cik liels ir Spānijas pelēkais tirgus, kā to novērtē Spānijas telekomunikāciju komisija, vai kāds, piemēram, ir Lielbritānijas tirgus, kas gan neiekļauj informāciju par uh, interneta operatoriem, kas saņēmuši licences šajā valstī. Un tad arī ir aplēses no Vācijas un Zviedrijas par azartspēļu tirgu šajās valstīs. Nākošais slaids lūdzu. Vēl joma, kur ir pieejami dati. Tātad šeit ir runa par uzņēmumu sarakstu. Uh, mēs varam runāt eh, par divām valstīm Spāniju un Grieķiju, un mēs redzam, ka tirgi pašlaik šeit attīstās, un kopumā varētu runāt par 250 miljoniem ieņēmumos. Paskatoties uz šo informāciju, mēs varam gūt zinām priekšstatu par azartspēļu tirgu Eiropā. Bet atgriežoties pie prezentācijas nosaukumu, uh, ko mēs varam teikt par Eiropas Savienības azartspēļu internetā tirgu. Šeit mēs runājam par vairākiem dažādiem tirgiem, kas ir fragmentēti, kur regulēšanas mehānismi atšķirās, bet šie tirgi attīstās ātri. Runājot par datiem, jāsaka, ka nekad nav bijis svarīgāk iegūt uzticamus datus no dažādām perspektīvām runājot par to, Galvenokārt uzsvers ir uz nodokļu politikām. Nu, kā, ja mēs paskatāmies uz likmju likšanu nu, sporta nozarē, tad mēs redzam, kā šis e, viss attīstās, bet, nu, zināmā mērā arī jārunā par melno tirgu. Ja paskatāmies uz Franciju, tad varam gūt atbildu uz šo jautājumu un Eiropas līmenī debatēt ir liels kontrasts starp Itāliju, Beļģiju un Dāniju, piemēram, saistībā ar nodokļu bāzi, un pretstatī to varētu likt, eh, pretstatā tam varētu likt Franciju, Vāciju un tā tālāk. Un ja būtu pieejami dati, tad atbildes uz dažādiem jautājumiem būtu vieglāk iegūstams, varbūt, ka es biju muļķis vai pārāk uh, drosmīgs, bet esam paļāvies uz uh, eh, žolī datiem. Nu, līdz ar to arī beidu savu prezentāciju. Jā, mēs esam saņēmuši jūsu slaidus. Paldies par jūsu prezentāciju. Tas, eh, ko jūs teicāt par datu pieejamību, tas arī ir Šaldamos kundzes ziņojumā rakstīts. Nu, Francijas regulators arī šeit ir pārstāvēts un noteikti mums vairāk varēs pastāstīt. Uh, sniegt noderīgu informāciju. Lielas paldies par jūsu uzstāšanos. Tagad Leminkungs uz desmit minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Man ir liels prieks par iespēju e, runāt pār šo ļoti interesanto jautājumu šajā uzklausīšanā, un es sākumā vēlos atzīt, ka e, tas ir vienlaicīgi arī izaicinājums. Lēvienas universitāte lūdza arī man uzstāties, bet trīs stundu garumā, un tāpēc desmit minūtēs baidos, ka man ļoti daudz kas būs jāizlaiž. Tiesas jurisprudence ir visai ilga. Un pāriesim pie pirmā slaida. Es gribētu skatīt šeit vairākus jautājumus, kas, manuprāt, jau sākņojas tiesu praksē. Viss jautājums par savstarpējo atzīšanu. Uh, Eh, dalību valstu pilnvaras tiešsaistes eh, eh, spēļu regulējums, tāpat arī intelektuālā īpašuma tiesības. Sākotnēji man jāsaka, ka tiesu prakses gadījumi vēl nav pilnībā sakārtot, lai gan nu, mums ir bijuši ļoti daudz tiesu gadījumu, par kuriem ir lēmts tiesā kopš 94. gada, tomēr ir daudz ir vēl līdz galam neatrisināt gadījumi un eh, mums ir vairāki gadījumi eh, gan Itālijas, gan, gan eh, Francijas, gan Austrijas tiesvedības gadījumu un jauns Austrijas gadījums E, par ko ir e, tikko paziņots dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka mēs neesam vēl tikuši līdz galam ar debatēm ar Eiropas Savienības tiesu. Par nākamo elementu runājot, manuprāt, jau ilgus gadus ir e, lemts par to, vai savstarpējā atzīšana var tikt piemērota tieši saistes spēļu sektorā. Un, ja kāds operators, kam nav tiesības operēt vienā valstī, vai viņš ir tiesīgs operēt citā valstī. Un tiesa nolēma, ka dalībvalstīm ir tiesības piemērot savu politiku, nu, ņemot vērā citas dalībvalsts izvēlēto politiku attiecībā uz spēļu stilu, operatoru skaitu un tā tālāk. Un pilnīgi eksplicīti tiesa pieņēma nolēmumu pirmo reizi šajā Eh, sakarā ar Portugāles futbola eh, līgu un vēl citā gadījumā, Santa Krāza gadījumā, kur eh, tika norādīts, ka tas fakts, ka operators nodrošina savu spēli vienā valstī, nav pietiekams, lai varētu rīkoties citā dalībvalstī izcelsmes valsts eh, lēmējiestādes nevar eh, lemt par šo operatoru integritāti un operāciju veidu. Un pirmo reizi tiesa to norāda eksplicīti, un tas tika apspriests arī vēl vairākos citos gadījumos, kur tiesa atkārto vairākārt šo gadījumu. Un šajā sakarā, es domāju, manuprāt, šis jautājums būtu nokārtots. Svarīgs jautājums, kas ir cieši saistīts ar subsidiaritātes principu, ir tas fakts, ka no paša pirmā gadījuma, 94. gadā, tiesa uzskata, ka laimes spēles, azartspēles ir īpaša rakstura ekonomiska aktivitāte un dalību valstīm ir pilnvars izvērtēt eh, tās eh, politikas, kā tās, eh, kuras tās vēlas ies, piemērot. E, e, Un pilnvars pēc dalību valstu uh, ieskatiem ir visplašākās piešķirtās valstī. Un tās notiek līguma ietvaros, jo mēs uh, skatām šos jautājumus līguma ietvaros. Un uh, Eh, pilnvars pēc ieskatiem ir balstīts uz vairākiem noteikumiem un, un, un gadījumiem, kur dalībvalstis var lemt pār uh, eh, patērētāja aizsardzības līmeni un veidu, kā tas tiek nodrošināts, un vai tās atļauj vai neatļauj, un ar kādiem nosacījumiem tās atļauj tiešsaistes spēles, un kādas sankcijas tās var noteikt operatīviem, kuriem nav autorizācijas vai uh, atļauj strādāt viņu jurisdikcijā. Un šīs pilnvaras ir gājušas tik tālu, ka tiesa vairāk kārt no kā, atkārtojusi, ka uzskata, ka monopolistiska pieeja ir piemērotāk nekā konkurētspējīga licenšu sistēma. Un eh, dažkārt eh, tiek priekšroka dota eh, monopolu sistēmai jo tiek nodrošināta tieša uzraudzība. Pat, ja operatoriem tiek eh, piemērot uzraudzīšanas schēma, un šeit es norādu skaidri, ka tiesa pilnīgi skaidri norādīja, ka tā neizslēdz citas sistēmas, taču, zinām, preference vairākos eh, lēmumos ir šai sistēmai. Pirmoreiz tiešsaistes eh, azartspēļu Eh, gadījums tika skatīts gan Belietānika gadījumā un nesenos uh, uh, nolēmumos, uh, kur tiesai bija jālēmj par konkrētu vīdi. Tiesas nolēmums bija tāds, ka tiešsaistas spēles ir ar lielāku krāpniecības risku. Un nosauca četrus iemeslus, kas uh, tika pieņemti apspriežot e, e, Savienoto valstu un Antīgas pārrobežu tiešsaistes pakalpojumus. Īpaši norādot, ka trūkst tieša kontaktā, e, pastāv anonīma vide un citi faktori. Tādējādi tiesa eksplicīti norādīja to, ka E, internets tiek izmantots kā dažādu spēļu kā izmantošanas kanāls. Tāpat arī tiesa atzīst to, ka dalībvalstīm ir e, tiesības e, piemērot vienpusīgus restriktīvus noteikumus, un tās var paturēt legālus juridiskus noteikumus un pieprasīt to ievērošanu. Nākamajā uh, diapozitīvā mēs nonākam pie būtiska elementa, uh, kur būtiskais elements ir konsekvence. Un šis jautājums eh, arī tiesā vairāk kārtīgi tika izcelts, nodrošinot to, ka restriktīvi režīmi var tikt paturēti, ja to mērķis ir ierobežot uh, Eh, azartspēļu aktivitātes konsekventā veidā. Šie gadījumi vairākās valstīs noveda pie tā, ka viegli tika grozīts eh, nolēmums un tas tika vairāk kārtīgi apsviests, norādot to, ka neraugoties uz nepieciešamību pēc ierobežojošas uh, politikas un lai vairāk cīnītos pret uh, nelikumīgām azartspēlēm dalībvalsts var izveidot kādu kontrolas politiku pat ar monopolistiskiem līdzekļiem No otras puses, tiesām skaidri norādījusi vairākos gadījumos, tad, kad ir runa par reklāmas pasākumiem, tiem ir jātiek ierobežotiem uz stingri nepieciešamiem jautājumiem, kuru mērķis ir veicināt saprātīgu, saprātīgu rīcību no patērētāju puses. Tāpat arī tiesa atzīst, ka vairāki modeļi var līdz pastāvēt un nav iespējams uzturēt monopolu vismazāk bīstamajām eh, eh, azartspēlēm un atvērt tirgu bīstamākām spēlēm. Licenču eh, piešķiršanas gadījumā tiesā skaidri norā, nošķīra licencēšanu ar vienas licences vai multiplas licences izsniegšanu. Ļoti ļoti skaidri saprotams, ka e, par intelektuālo īpašumu runājot, diskusijas vēl nav e, pabeigtas, tās ir uzsāktas par to, cik lielā mērā sporta pasākumu organizatoriem, e, cik tie saskars ar intelektuālo īpašumu un noslēgumā gribu sacīt, ka tiesa ir palīdzējusi izskaidrot vairākus tiesvedības gadījumus, tomēr vēl viss nav pilnīgi noskaidrots un pastāv vēl zinām juridiskā eh, nes, neskaidrība. Jā, paldies, ka izskrējāt cauri tiesu praksē desmit minūšu gaitā. Un tagad dosim vārdu kolēģiem, lai varētu uzdot jautājumus Pitēls kungs, kuram jādodas projām. E, jums e, vārds pēc tam referentam un citiem, e, kuri grib izteikties. Pitēls kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Volevo innanzitutto ringraziare. Paldies, priekšādātāji. Es gribēju pateikties runātājiem Vēl gribu pateikties kolēģiem, ēnu referentiem, kuri ir uzsākuši šīs interesētās diskusijas. Un mēs izskatīsim, izskatīšu arī dokumentāciju, protams, bet uh, runājot par komisijas zaļo grāmatu saskaņā 85% no interneta azartspēļu uh, saitiem uh, darbojas bez licences. Un tas ir ļoti liels cipars. Vairāk 85% šo saitu nav licencēti. Tātad mums ir pārobežu tirgus, kurš faktiski lielā mērā ir nelikumīgs un neregulēts. Un tas e, ka, e, ietekmē, protams, arī licenšlēšanas e, iestādes un valdības. Mums ir ļoti skaidri jānosaka, kāda ir mūsu mērķi, ko Mēs, mums jāpasaka, ko mēs domājam par nekalu, nelikumīgu, regulētu un neregulētu azartspēli. Eiropas līmenī tas ir jāpasaka. Šaldemozes kundzei taisnība, kad viņa saka, ka mums ir jāgarantē subsidaritātes principu ievērošana. Tā ir taisnība, bet eh, ir arī kopīgas vērtības, kopīgi principi, un tie ir jāpiemēro pārobežu jomām ievērojot subsidiaritāti, mēs tomēr atzīstam, ka šajos būtiskajos jautājumos, kā likumība vai pārkāpumi azartspēlēs, mums jānodrošina, lai būtu Eiropas eh, līmeņa likumdošana, kas būtu pilnīgi skaidra. Paldies! Kroicman kungs, referents. Es gribētu teikt, jūs eh, pieminējat savā runā par Eiropas tiesas darbu un par to, kādas ir iespējas. Un mums vajadzētu noregulēt šo te melnā, ja pelēkā tirgus problēmas. Mēs nevaram apkarot pārkāpumus, ja nav licenču. Kādas tad ir iespējas? No vienas puses ir skaidrs, dal dalība valstis vēlas subsidiaritātes principu, lai viņiem būtu monopola tiesības, un mēs nevaram tām to liekt, bet kādas ir iespējas zem šī līmeņa, kā mēs varam uzraudzīt un kontrolēt. Un pirmais runātājs teica, ka ļoti daudz kas jau notiek. Ir licencēšana dalībvalstīs, vai jūs redzat iespēju radīt iekšējo tirgu eh, tām dalību valstīm, kuras vēlas regulējumu? Thank you. I uh, just, uh... Paldies. Es gribētu uzdot jaunāju, jautājumu pēdējam runātājam. Jūs teicāt, politisks risinājums ir vajadzīgs, lai rastu juridisku skaidrību. Kāds politisks risinājums būtu atbilde, vai jūs varat paskaidrot? Um, vai vēl kāds vēlas ko teikt? Um, uh, uh Gepārds kundze. Lielas paldies priekšādātāji! Arī es gribu runāt par licencēm un Eiropas tirgu. Kā jūs zināt, kad mēs runājām par uh, azartspēļu um, balvu noteikumiem, eh, mēs runājam par šo komerc darbību bet mēs parasti teicām, ka tā nav ierastā ekonomiskā darbība, tas nav parasts pakalpojums, un tāpēc par to jāizturas īpašā veidā. Es teicu, ka ja mēs to izņemam no pakalpojuma direktīvas, tas tomēr mums neliedz atrast Eiropas risinājumu šai problēmai, problēmai, kas mums ir ar azartspēlēm, azartspēlēm internetām, jo m, mm, tur eh, nav nekādu robežu un tas ir milzīgs pelēkais tirgus. Cilvēki online patiešām ļoti daudzkārt piedalās šādās azartspēlēs, lai gan daudzās dalībvalstīs tas ir aizliegts. Es tad domāju, kā mēs varam risināt šo problēmu lai mēs varētu ievērot uh, subsidiaritātes principu un vienlaicīgi aizsargāt pas, patērētājus. Mums ir jācīnās pret organizēto nozadzību. Vai vēl kāds grib kaut ko teikt? Es man arī pats gribu kaut ko teikt. Um, balstoties uz kolēģis sacītu, jūsu slaidā bija runa par uh, savstarpēju atzīšanu. Tiesa ir pateikusi, ka operators, kas nodrošina spēles vienā dalību valstī, tas, tas nenozīmē, ka patērētāji būs aizsargāti, jo avota valsts iestādes nevar operatoru integritāti novēr, novērtēt bet vai tad ir izslēgta jebkāda Eiropas licencēšanas schēma? bet tad to, protams, Eiropas komisijai vajadzētu nodrošināt. Vai tāda attīstība ir paredzama? Varbūt tas nav pārāk praktiski, bet varbūt jūs varat paskaid, pateikt savu viedokli. Vai vēl kādi komentāri? Tad es došu vārdu Korpī kungam un pēc tam Lemika kungam, lai atbildētu uz šiem komentāriem. Just responding to those, um, some of those points. Es atbildēšu īsi Runājot par definīciju, par to noteikto 85%, kas nav licencēti, es neesmu redzējis īstus statistikas datus, bet eh, ārpus Eiropas, eh, kas mm, operatori, kas darbojas ārpus Eiropas, bet mērķē uz Eiropu, un eh, viņiem iespējams ir spēkā esoša licence vienā valstī par. Uh, Eh, azartspēļu atbilstību noteikumiem. Eh, viņi tur negrib izgudrot neko jaunu. Veidojas alianses. Pieņemsim, Dānija ir vedusi sarunas ar offshore eh, licencēšanas jurisdikciju, lai būtu tehniskā infrastruktūra Dānijā un Itālijam mēs esam redzējuši divpusēju nolīgumu pavisam nesen. Tas nav no regulēšanas viedokļa, bet ir e, daudzi tehniski e, aspekti, kas jānoregulē. Arī no komerciāla viedokļa nepieciešamas tādas alianses, piemēram, Dānija kur ir ļoti daudz e, spēlētāju, e, viņiem vajag ļoti pievilcīgu regulētu piedāvājumu, un mums ir jādomā par mm, starptautisku pamatojumu šīm spēlēm, lai būtu e, regulēts tirgus, arī Itālijai par to ir jādomā. Tā tad ir vienošanās, kas pēdējā laikā arvien vairāk tiek noslēgtas bet tās ir vairāk tādas praktiska eh, rakstura, lai tirgus varētu darboties nevis no juridiskā viedokļa, bet, eh, bet tās eh, vairāk ir tehniskiem mērķiem. Un savstarpēju atz, par savstarpēju atzīšanu runājot, dalību valstīm ir savstarpēji jāizticas. Uh, Eiropas regulātori ir daudz sprieduši par azartspēlēm internetā. Es domāju, ka regulātori varētu atrast risinājumu arī tiekoties un tā tālāk. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Mēs jau sākam, uzsākam diskusijas, un mums laikam eh, pāris nedēļas mums būtu vajadzīgas, lai to izrunātu, bet nu, tas nav iespējams. Es gribu vēlreiz atsaukties uz to, ko tiesa, tiesa izteikusies kur ir teikti, teikts, ka katra dalība valsts saglabā tiesības prasīt operatoram uh, kas grib piespēles teritorijā, eh, sasniegt, saņemt eh, atļauju, ko izsniedz eh, kompetentās iestādes, un tas nekas, ka citā dalībvalstī tāda autorizācija jau ir izsniegta. Tiesa skaidri pateica, ja ir īpa, šīm te laimes spēlēm ir konkrēts raksturojums, kas nav parasta uh, Eh, ekonomiska darbība un Šindlera gadījumā mm, tā tika nosaukta par ekonomisku darbību. Eh, tiesa novērtējuma, ka tā ir ekonomiska eh, īpaša rakstura darbība un visus līguma noteikums var piemērot. Mm, un tas nozīmē, ka arī konkurences noteikums nav viegli. Uh, E, piemērot. Tika noteikts, ka ir sociālas kultūras atšķirības starp dalībvalstīm, ka, ka, e, kas patiešām atšķiras tik ļoti no valstīm, ka e, valstis pašas var izvēlēties, kā viņas regulē šo azartspēļu tirgu. Un Somijā šis tirgus atšķiras no Itālijas tirgus vai no Grieķijas tirgus. Uh, kas ir balstīts uz politikas izvēlēm un novērtējumiem dalību valstīs. 1999. gadā tiesa teica, eh, ka dalību valsts var lemt par spēļu laiku, ko nosaka apjomu, spēļu apjomu, teiksim, vai tā jānosaka, vai tas monopols vai tā ir licenšu sistēma Eiropā viss ir iespējams, bet tas atkarīgs no demokrātiskām institūcijām, kurš to izlēma, un komisija, parlaments un dalība valstis var lemt. Eh, ja tās eh, visas kopā grib pateikt, ka jābūt visai Eiropas licencēšanas sistēmai, tad tā arī būs. Bet eh, skatoties uz to, ko dalība valstis tiesā saka un, un padomē, mēs esam ļoti tālu no šāda risinājuma tad es saku, ka politisks risinājums ir nepieciešams, bet es nedomāju, ka mums ir jāsapņo par vienotu Eiropas tirgu azartspēles, pat ja jūs gribat šādu uh, sapni, jo risinājumi ir piemēroti konkrētiem apstākļiem. Politisks uh, risinājums ir nepieciešams, jo visās dalību valstīs ir milzīgs skaits tiesu lietu, uh, kuras rada nestabilitāti, un tāpēc vajadzīga politisks risinājums. Tiesa ir vairāk kārt teikusi Eiropas uh, likumdošanā, tā ir tāda skaidra norāda, ka, uh, ka tieši likumdevējs var noteikt, kurā virzienā mēs gribam iet. Es uzskatu, ka risinājums ir jārod. Uh, ievērojot subsidiaritātes principu, kas nenozīmē, ka institūcijas nevar rīkoties, bet es domāju, ka jārīkojas abās frontēs un var valstis izlemt eh, savus noteikumus, bet eh, vēl mums jārunā par sporta integritāti, par reklāmu, par cīņu pret krāpniecību, pret eh, atkarību. Eh, atkarīgs perso atkarīga persona var tikt izslēgta vienā valstī, citā var spēlēt, tomēr šā, mums vajag šādas noteikums, kas to izslēgtu. Un Eiropā tad mums varētu rasties beidzot stabilitāte. Uh, Lielas paldies abiem runātājiem, kā jūs jau abi teicāt. Šie ir jautājumi, kas būs pašā diskusija epicentrā tas būs arī skatīts Kreutzmann kunga ziņojumā un arī komisijas atzinumā. Mums ir jārunā par to, kā regulatori varētu strādāt, kā varētu noritēt ekonomiskā darbība, kā varētu tikt skatīti sociālajie un patērētāja aizsardzības jautājumi. To mēs darīsim arī nākošajās darba sesijās. Tagad mums būs četri runātāji, kas runās ar mums katrs piecas minūtes. Mēs sekosim laika ierobežojumiem. Uh, No sākuma būs Žans eh, Fransuā Velots, kas eh, ir Francijas regulātora prezidents. Jau iepriekš tika pieminēta statistika no Francijas, tad būs doktors Henrika Frants, kas pārstāvēs Saksijas Anhaltas federālo zemi un darbojās darba grupā par izmaiņām eh, azartspēļu likumdošanām. Noteikti Tad varētu tur skatīt likumdošanas jautājumus, tad būs pēt, Pīters Reinolds, kas pārstāv attālinātās azartspēļu asociāciju, kas pārstāv attālināto azartspēļu asociāciju, un tad uh, eh, Friedriks Stiklerkungs, kas ir Eiropas eh, loteriju prezidents. Nāk no Austrijas. Ar prieku redzam šeit visus. Jūs tagad dosim vārdu Vilotkungam. Thank you.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 priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties ļoti īsi, lai sniegtu kopsavilkumu par to, kāda ir situācija Francijā. Francija ir grozījusi savu tiešsaistes spēļu noteikumus 2010. gada maijā. Sākumā gribu norādīt, ka nebija iespējams pašregulēšanās bez spēcīga valsts regulējuma, kas šajā jomā nosprauca četrus mērķi cīņa pret adikciju, nepilngadīgo aizsardzību, cīņa cīņu pret naudas atmazgāšanu un spēļu operāciju taisnīguma aizstāvēšanu. Un visbeidzot, eh, līdzsvars saglabāšana starp nozarēm. Un, ja nav šāda līdzsvara, tad var pastāvēt sistēmiski riski, sports var, var zaudēt jebkuru, jebkuru ticamību. Eh, tāpat zirgu skriešanās sacīkšu eh, nozare var e, pilnībā tik svītrota, un tāpēc mums ir jārunā par to, ja pastāv spēcīgs pieprasījums iekšējā tirgu, un ja uh, jūs uh, nostādāt tikai aizliegumu vai monopolu principu, tad pieprasījums virzās pilnīgi dabiski uz uh, pagrīdes piedāvājumiem, ko ir ļoti grūti apkarot un kontrolēt. Un ja Eiropa varētu rieģēt uz šo pieprasījumu, tad pastāv eh, risks, ka Eiropas kopienu tiesa Eh, nāk klajā ar eh, aizliedzošu nolēmumu. Tāpēc eh, trīs seg segmentos pastāv noteikumi azartspēlēs, sporta derībās un pokerā. Un tiek veidots uzdevums saraksts kvalitatīvā veidā, kur mēs no vienas puses nodrošinam operatoru caurskatāmību, no otras puses eh, spēļu platformu, spēļu programmu nodrošinājumu caurskatāmību, un visbeidzot ir pienākums operatoriem izveidot informatīvus uh, rīkus, kas dot iespēju piekļuvēji visām transakcijām, kas ir notikušas starp atzītiem operatoriem un klientiem. Licenču skaitam ierobežojumu nav, nav pienākuma eh, fiskāli deklarēties Francijā, bet ir pienākums pēc pilnīgas caurskatāmības un eh, izsekot spējas. 35 uzņēmumiem tika izsniegts pēdējā laikā šādas eh, licences, eh, kas ir eh, dibinātas Eiropas valstīs, un aptuveni 10 miljārdu eiro likmju ir reģistrētas pie atzītajiem operatoriem, galvenokārt pokerā, vēl citās spēlēs, un ap 700, 800 Eh, miljoni, kas ir reģistrēti eh, dažādās sporta dērībās. Tāpat arī betinga, jeb eh, likmju likšanas tīrā veidā ir aizliegts, tas ir iespējams tikai savstarpējā veidā. Pēdējā laikā tirgus ir ļoti iegūst caurskatāmības ziņā. Pirmkārt, labākas statistikas un sabiedrības atpazīšanas dēļ. Un mūsu rīcībā ir statistika, kas dod iespēju uh, noteikt spēlētāju uh, vecumu, dzimumu, Eh, likmju koncentrāciju, un šeit ir jāpasvitro, piemēram, ka 10% spēlētāji ir ar 83% likmēm, 15% spēlētāji 50% likmes. Tas nozīmē, ka problēmas ar spēles uzraudzību un adikcijas problēmas nav tīri teorētiski jautājumi. Spēles automoderatori tiek noteikti un e, izslēgtās personas nevar spēlēt. Tāpat arī pret naudas atmazgāšanas līdzekļi e, tiek piemēroti, e, programmu nodrošinājumam ir jābūt harmonizētam, noteikumi ir ļoti stingri, nevar rīkoties kā ienāk prātā, un ir ļoti stingri juridiski noteikumi starp uh, E, derībām tiešsaistē un sporta pasākuma organizētāju. Un, lai iekļautos savās piecās minūtēs, divas piezīmes no manas puses. Nu jau kādu laiku mēs konstatējam, ka pastāv efektīva nacionāla likumdošana, un lai gan bija 80-90% nu, pagrīdes piedāvājumu tiešsaistē, šobrīd e, pagrīdes e, legālais pie, pie, piedāvājums ir šie paši 90% Francijā. Tāpat ir pietiekami vietas eh, skatīt vairākus tematus Eiropas līmenī, tā skaitā eh, cieņu pret eh, ne, pagrīdes vietnēm. Es domāju, ka Eh, dalībvalstīm ir jārespektē šie noteikumi. Otrkārt, sporta ētikas ziņā nevar izveidot noturīgu regulējumu nacionālā līmenī, ja tiek aizsargāts kāds, <clears throat> eh, eh, kāds sporta pasākums, tad tas tiek. Tad tas ir attiecināms gan attiecīgā valstī, gan visā Eiropā. Paldies! Paldies! ļoti interesanta perspektīva no regulātora puses, un esam pārliecināts, ka būs jautājumi par jūsu aktivitātu un pieņemtajiem lēmumiem. Doktor Frants Lūs, jums vārds. Ah, merci. Um, ich danke. Paldies par iespēju izteikties šodien runājot par adekvātu regulējumu un dažādiem eh, sociāliem, kulturāliem nosacījumiem dalībvalstīs, apzinoties politiskas dažādas un eh, dažādās koncepcijas, tāpēc šīs E, šie regulējumi pastāv nacionālā līmenī un pār to izsakās nacionālie regulētāji, norādot, vai tie vēlas atļaut vai aizliegt pilnībā vai daļai tieši saisti spēlē līdz pat pilnīgai liberalizācijai, kā tas ir noticis e, atsevišķās dalību valstīs. Vācijā ir sabiedriskās kārtības un spēlētāja aizsardzības uh, uh, reglaments, ko ir jārespektē operatoriem. Ir parakstīti līgumi kopš 2008. gada janvāra, kuri iztek 2011. Eh, gadā, nodrošinot to, ka federālo zemju federālo, eh, federālo zemju ministri lems par šo uh, līgumu derīgumu pagarināšanu. Un eh, Vācijas konstitūcija, jeb pareizāk sakot tās ekvivalents, paredz to, ka ir aizliegta reklāma. Eh, pareizāk sakot, ir ļoti ierobežota reklāma, tā nedrīkst mudināt spēlēt tieši, lai, tieši saistē un no Vācijas eh, konstitūcijas viedokļa un Eiropas Savienības tiesību viedokļa. Eh, tas ir konsekvents pasākums. Tāpat ir nepieciešams orientēt iedzīvotājus pa legāliem ceļiem. Un izvairīties no tā, ka iedzīvotāji nenokļūst to nagos, kuri piedāvā nelikumīgas, nelegālas un pagrīdas azartspēles un tiešsaistes spēles. 2009. gada jūnijā eh, tiešsaistes spēļu atkarību izraisošo raksturu eh, apstiprināja zinātniski. Tas attiecās gan uz kazino, gan uz sporta derībām. Bet šodien interneta apstākļos pilnīgs aizliegums būtu iluzors. Ir ļoti daudz veidu, kā šo aizliegumu apiet, un aizliegums nebūs efektīvs. Tāpat arī analīze parāda to, kā efektīva kontrole nav iespējama. Tāpēc būtu saprātīgāk veidot autorizācijas sistēmu ar ierobežojumiem. tā kā mēs runājam šeit par azartspēlēm un tiešsaistes spēlēm, tad mērķis ir panākt autorizāciju ar ierobežojumiem loterijām un sporta derībām, un ir jādod iespēja piemērot tos pašus noteikumus internetā, kas tiek piemērot reālām naudas spēlēm. E, nepilngadīgu un jauniešu aizsardzību standarti arī pilnīgi dabīgi tiek paredzēti. E, tiešsaistes e, spēļu bīstamības potenciāls arī tiek pasvītrots. Mēs zinām, ka ierobežojums šodien ir praktiski neierobežots, ka šīs uh, spēles kļūst aizvien izplatītāks un atkarības risks ir pieaugošs vēl jo vairāk Piekļuve šķiet eh, abstrakti tīpaši gados jauniem spēlētājiem. Sporta derībām un loterijām tieši saistē ir paredzēts aizliegums ar iespēju at, eh, piemērot atkāpes. Kazino internetā eh, netiek autorizēts. Tāpat dalība spēlēs, kas tiek eh, pārceltas no spēļu zāles uz internetu, arī eh, rada risku. Ir nepieciešams paredzēt legālu piedāvājumu, un tas ir vienīgais veids, kā eh, virs ievirzīt sliedēs melno tirgo. Paldies, ka pieturējāties pie atvērētā, atvēlētā runas laika, un mēs pāriem pie nākamā runātāja, kas ir Pēters Reinolds no eh, liksmju asociācijas. Shortly. Jā, nu pavisam drīz jūs redzēsiet manus slaidus. Eh, lūdzu, nākošo slaidu. Saka runātājs Renots Kungs. Es šeit pārstāvu Eiropas azartspēļu un likmju asociāciju un attālināto azartspēļu asociāciju, kas eh, pārstāv lielākos uzņēmumus šajā sektorā. Uh, Eh, daudzas ir eh, publiskas kompānijas un tiek regulētas. Mēs piedāvājam inovatīvu un drošu sporta likmu likšanu un arī kazino produktus. Zaļā grāmata dod iespēju izprast, kas notiek šajā tirgū. Mēs redzam, ka tas būs pirmais solis lai radītu regulējošus ietvaru atbilstoši tirgus realitātei, jo ir skaidrs, ka šāda veida pakalpojumi arī tiks sniegta nākotnē. Ja šis tirgus netiks regulēts, tad Eiropa palaidīs garām iespēju aizsargāt patērētājus un sabiedrisko kārtību, un kā redzam, statistikā šeit ir runa par uh, ātri augošu segmentu, Mēs gribam, lai Eiropas Savienība nosaka efektīvu regulējušo ietvaru, tāpat kā citos sektoros. Parlamenta politiskā līderība šajā procesā ir ārkārtīgi svarīga, un tas pats attiecas uz eh, parlamenta sagatavotajiem likumdošanas aktiem. Gribēju pieskarties tirgus lielumam. Kā jūs redzat, šis tirgus ir ārkārtīgi liels, apmēram 10 miljardi ienākumos. Šie skaitļi ir no 2010. gada. Mēs aizņemam apmēram pusi no globālā tirgus, bet kas ir svarīgi zināt, tiešsaistes sektors ir tikai 11% no kopējā azartspēļu sektora, un ir skaidrs, ka tradicionālās azartspēles joprojām būs lielākā tirgus daļa. Un ir skaidrs, ka uh, ka klienti online režīmā atšķirās no tiem, kas izmanto tradicionālos pakalpojumus. To mēs varam redzēt, piemēram, Itālijā, Lielbritānijā, kur, piemēram, ir monopola loterijas. Pagājušajā gadā bija lielākais loterijas apjoms pēdējo 13 gadu gaitu, eh, gad, eh, atvainojas ilgumā. Ir skaidrs, ka šeit no šī sektora iegūst arī daudzas citas industrijas, piemēram, uh, reklāmas, IT sektors un tā tālāk. Šīs darbības strikti regulē likumdošanas akti, uh, un zināmā mērā mēs to arī atbalstam. Pašlaik ir jārunā par to, ka patērētājiem ir jānodrošina pieeja drošiem, regulētiem pakāpojumiem, kas ir konkurēt spējīgi, un ja tā tas nebūs, tad klienti vienkārši pāries uz melno tirgu. Kā jau dzirdējām, eh, nacionālajie regulējumi var būt pretī uh, vai pretēji Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, un tas rada nenoteiktību. Šis sektors jau pēc dabas ir pārobežu, un pašlaik mēs varam saskarties pat ar 27 dažādiem likumiem un e, likumdošanas ietvariem, un tas nav tas, ko mēs gribam. Tāpēc mums ir nepieciešami kopēji standarti visā Eiropā. Par daudz ko jau šeit tika runāts, tika piesaukti daudzi uh, piemēri, runāts par tiesisko nenoteiktību, bet nu, realti, realitāte ir tāda, ka lietām ir jāmainās, un šādos ekonomiskos apstākļos svarīgi ir, lai komisija sargātu likumu un līgumu nosacījumu ievērošanu, un lai nodrošinātu to, ka tirgus vairs netiek tālāk sadrumstalots. Visi šeit, loterijas operātori, regulātori, valdības un tā tālāk, visi vēlas, lai azartspēles eh, un šis sektors būtu atbildīgs un lai tiktu novērsti iespējamie riski sociālajā ziņā un lai tiktu kliedētas bažas Šī nozara jau ir stingri regulēta, mums ir jāizpilda licenzēšanas nosacījumi, mums ir jāaizsargā personu dati, jāievēr arī daudzas citas direktīvas, piemēram, eh, kas ir vērstas pret naudas atmazgāšanu. Mēs arī esam zināmā mērā pašregulējoši, izsakam paši sev standartus. Mums ir jānodrošina, ka netiek veicināta noziedzība, ka netiek pieļauta nepilngadīgo dalība un tā tālāk. Jānodrošina to, ka patērētājs nevēršas nelegālajos uh, tirgos, un ja tā tas notiek, tas nozīmē, ka regulētā tirgus daļa vienkārši nav spējusi izpildīt to, ko patērētājs gaida. Mēs pašlaikam esam izstrādājuši 134 priekšlikumus, kas veicinātu atbildīgu azartspēļu dalību un lai aizsargātu arī patērētājs visā Eiropā. Šis nolīgums kopā ar standartizācijas aģentūru nodrošina tādus vispārējus Eiropas līmeņa standartus. Paldies, saka priekšsēdētājs, par to, ka ievērojat arī laika limitus. Tagad vārds ir Stekler kungam, kas ir Eiropas loterija priekšsēdētājs, prezidents. Arī viņš ir iesūtījis prezentāciju. Un arī attiecīgi savu uzrunu. Varbūt nedaudz mainīšu savu prezentāciju, saka runātājs, jo savādāk pārslēgšu laika limitus. Liels paldies, ka uzaicinājāt Eiropas loteriju pārstāvjus. Īsi pastāstīšu par mūsu organizāciju. Tā ir tāda uh, vispārēja valsts loteriju organizācija, un mēs organizējam loterijas sabiedrības labumam. Tas ir tāds modelis, balstoties uz kuru mēs strādājam. Jā, šis ir pareizais slaids, saka runātājs. Mēs esam vienīgā asociācija šajā sektorā, kur piedalās pārstāvi no visām 27 valstīm visi dalībnieki piedāvā tikai licencētas spēles un pakalpojumus, ievērā, un ievēro nacionālo un reģionālo likumdošanas aktu prasības. 2010. gadā mūsu biedri novirzīja apmēram 25 miljonus uh, eiro valsts budžetam sociāli nozīmīgiem mērķiem, piemēram, sportam, kultūrai un tā tālāk. Šodien man lūdza paskaidrot, kāds ir mūsu viedoklis par to, kā Eiropas Savienība varētu efektīvi regulēt un kontrolēt uh, azartspēles internetā. Šeit es gribēju teikt, uh, Pārējot pie nākošā slaida, ka pirms diviem gadiem Eiropas parlaments apstiprināja pirmo rezolūciju par uh, azartspēlēm internetā, kas tika balstīts uz šaldumos ziņojumu. Mēs piekrītam šīs rezolūcijas saturam un gribam piedāvāt, ka parlamentam nākotnē būtu jāstrādā balstoties uz šo rezolūciju. Iepriekšējais ziņojums saņēma 85% deputātu atbalstu, un uzklausot deputātus debatēs, mēs Es ar prieku redzam, ka arī jaunais parlaments sasaukums pieturās pie līdzīgiem viedokļiem. Šaudamos ziņojuma lielākais labums vai priekšrocība ir tā, ka tiek runāts par vienotu politiku dalību valstīs Eiropā, un pieskarās četriem principiem, tātad konkrēti solidaritātei, integritātei, subsidiaritātei un piesardzības principam. Šis ir labākais modelis, tas ir pierādījies jau desmitgažu laikā. Protams, ka politikai ir jāpiemērojas arī tehnoloģiskām izmainām, izmaiņām un varbūt komunikāciju sistēmu izmaiņām. Bet šie principi ir jāsaglabā, it īpaši tad, ja ir tik liels atbalsts politikas veidotāju vidū ne tikai parlamentā, bet arī tiesā un padomē šo šādam jautājumu risinājumam. Tā kā laiks ir ierobežots, es gribēju jums vienkārši teikt, varbūt, ka jūs varat eh, detalizētāk paskatīties to astoņu lapušu ziņojumu, ko es jums nosūtīju, bet eh, varbūt, ka ka tagad integritāti varētu detalizēti pieminēt. Eiropas Savienības tiesa ir runājusi par daudziem svarīgiem jautājumiem, piemēram, savstarpēju atzi, eh, atzīšanu, licenzēšanu un tā tālāk. Bet kopš tika pieņemts šaldamozes ziņojums, jāsaka, Eiropas parlamentam šeit būtu jāiet daudz tālāk. Uh, jo integritātes koncepcija ir jāpaplašina, lai iekļautu pilnīgu tiesisko atbilstību un nodrošinātu tiesisko izpildi gadījumā, ja ir kādi pārkāpumi. Ir skaidrs, ka negodīga konkurence nāk eh, ne tikai no ārpus Eiropas, tā sakne ir varbūt arī meklējuma Eiropas Savienībā, un šeit uh, varētu daudz darīt, lai risinātu problēmu. Piemēram, Francijā, kā mēs tikko dzirdējām, tirgus ir daļai atvērts, un regulators aizsūtīja simtiem oficiālu brīdinājumu interneta operatoriem, kas nav saņēmuši licences Francijā, bet joprojām piedāvā tur laimes spēles. Uh, Bet izrādījās, ka 85%, no šiem, uz, 85 no šiem uzņēmumiem ir Eiropas uzņēmumi. Runājot par sabiedrisko kārtību un patērētāju aizsardzību un arī publisko politiku finansēšanu, ir ārkārtīgi svarīgi pieminēt, ka šādu licenžu īpašnieki tiek aizsargāti no nelegālas konkurences, uh, nacionālās iestādes nevar efektīvi kontrolēt pārrobežu azartspēles internetā un tāpēc jākoordinē šīs lietas Eiropas līmenī. Un tam būtu jānotiek kopā ar regulējošu principu ieviešanu, nodrošinot to, ka likumdošanas akti tiek pildīti un nodrošinot arī to, ka uzņēmums var saņemt licenzi uh, kādā konkrētā dalībvalstī, ja pierāda, ka nepārkāp likumu kādā citā dalībvalstī. Liels paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par šo interesanto ieskatu no dažādiem aspektiem. Tagad deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus. Laipni lūdzu šeit Gebhardas kundzes uzaicinātos viesus. Žēl, ka mums nav pietiekoši daudz vietu, bet, nu, darīsim eh, visu, lai atrastu jums iespēju varbūt nākotnē arī apsēsties šādos gadījumos. Tagad uh, dosim vārdu deputātiem. Fokskungs bija pirmais. Tad Kreutzmann kungs. Tad Abad kungs vai vēl kāds? Gebhards kundze. Foks kungs, Kreutzmann kungs un tā tālāk tad lūdzu. Ā, un Koval kundzi. Foks kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums Franskungam. 2008. gadā Vācijas pētniecības institūts paziņoja, ka 2,2 miljoni vāciešu spēlē azartspēles internetā, lai gan tas bija nelegāli. Savukārt Lielbritānijā šādu cilvēku skaits bija 4 miljoni, kur šādas azartspēles ir atļautas un regulētas. Tas nozīmē, ka Vācijas aizliegums nav efektīvs un viņi noteikti varētu piekrist, ka būtu labāk aizsargāt patērētājs un regulēt tirgu, nevis darīt kaut ko pilnīgi pretēju, piemēram, uzlikt aizliegumu, kas vispār tiek ignorēts. Kreutzmann kungs, ko jūs gribat teikt? Es varētu piekrist Foksa kungam. Es jau teicu, ka runāšu vāciski, saka Kreutzmann kungs. Nu, mēs esam redzējuši to, kā šis jautājums tiek risināts no dažādiem aspektiem. Mēs uh, skatījāmies, kas notiek, piemēram, Francijā, kur tirgus ir legāls varbūt 80-90% gadījumos, tad Stiklera kungs runāja par monopoliem, par to, ka jāievieš un jāievēro likumdošanas akti. Iespējams, ka tas ir tas, ko arī francūži grib panākt. Nu, galvenais, lai abi sanāk kopā un runātu. Bet man ir jautājums Franca kungam. Federālās zemes grib pieņemt jaunu pieju, atverot daļu tirgus sešiem, septiņiem uzņēmumiem. Cik man zināms, Holstein kungs ir nācis klajā ar savu priekšlikumu saglabāt loterijas monopolu, pretnostatot to pilnai licenzēšanai brīvajam tirgumu. Bet nav skaidrs, vai mēs varam panākt šādu lēmumu izpildi, ja, piemēram, kāda federāla zeme grib darīt citādi. Nu, man pieejamā informācija liecina, piemēram, ka šādos gadījumos eh, visi uzņēmumi varētu doties uz Šlezvig Šlezvigas Holštainas federālo zemi un saņemt, piemēram, licenci tur. Un kā jūs izvēlēsieties sešus, septiņus uzņēmumus no simtiem pretendentu? Kā jūs risināsiet šo jautājumu nenonākot konfliktā ar Eiropas uzņa... Savienības tiesu? Es redzu, ka Franska kungs ir ļoti populārs, bet nu tagad dosim vārdu abatkungam. Paldies! Paldies! Man ir jautājumi citiem runātājiem. Es gribēju atkārtot to, ko teica Stiklers un Vilots par šo te līdzsvaru sektorā, finansējumā un sporta integritāti. Viens no runātājiem runāja par to no datubāžu direktīvas viedokļa. Mēs gribam, es gribu zināt, kādi ir principi e, interneta azartspēlēs un vai mēs varam e, veicināt sporta ētiku un integritāti. Būtu interesanti uzzināt, kā mēs varam izmantot datu aizsardzības direktīvu. Vai mums būs pietiekoši juridisks pamats? Varbūt jūs varat padalīties savās eh, domās par šo jautājumu. Un tad vēl naudas atmaksā, atmazgāšana, kas zino, kā tas viss saistās kopā. Paldies, Gepardas kundzei. Paldies, priekšādētāji. Es gribu atgriezties pie finansējuma jautājuma un peļņas sadalījuma. Tas nav, netika pieminēts nevienā no runām. Uh, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi regulējumam kā tādam. Un kā arī vispārējai sabiedrībai. Tātad šis te azartspēļu pievilcība eh, būtu interesanti, kāds pastāv regulējums dalību valstīs. Ja ir aizliegums, azartspēļu aizliegums, tad pēļņi netiek sadalīti un nu, notiek melnais tirgus. Uh, bet es gribu zināt no tām valstīm, kurām ir atļauts, atļauts azartspēles, kāds ir procents no peļņas, kas tiek izdalīts um, uh, un kas notiek ar to naudu, kas netiek izdalīta vinnestos. Korhalas kundze, lūdzu. Yes, thank you. Jā, paldies. Mans pirmais jautājums Kreutzmana kungam. Vispārīgs jautājums. Kāpēc operatori vai regulātori neievieš tehniskus risinājumus, lai, lai nebūtu iespēja izveidot vairākus kontus, lai cīnītos pret uh, dažādiem pārkāpumiem. Es pamanīju, ka ir ļoti vienkārši izvairīties no šiem te ierobežojumiem, ko uzliek uh, iestādes ja mēs runājam par lietotāju noteikumiem. Cits jautājums par identifikāciju, spēlētāju identifikāciju, un es gribu jautāt to Vilotes kungam. Identifikācija ir joprojām ļoti e, zemā līmenī, e, un nav arī nekādu naudas ierobežojumu šiem kontiem. Kāpēc tie tiek atļauti? E, Kā, ko jūs domājat par ierobežojumiem Eiropas Savienības līmenī? Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs domājam par to, ka nauda jāpatur dažādos kontos. Un tā ļauj, pieļauj šo naudas atmazgāšanu. un pieļauj to, ka šī nauda netiek aplikta ar nodokļiem. Paldies! Es domāju, ka nākamajā sesijā mēs arī tam pieskars, pieskarsimies. Varbūt jūs domājat Reinolca kungu, nevis Kreutzmanu. Jā, es neesmu eksperts. Viņš mums pateica, ka šī industrija e, ir mm, daudz ko vēl tur var uzlabot un jāaizsargā patērētājs jo īpaši jaunieši. Labi, es turpināšu. Ehm, Priekšādātājs, eh, tad mēs varam dot vārdu visiem pēc kārtas. Reynolds kungs sāks. Runājot par industrijas aizsardzību, bērni, par bērnu aizsardzību, formāli identifikācijas process ir ārkārtīgi būtisks. Uh, Mums ir dažādas pārbaudes, lai mēs saprastu, kas ir šie cilvēki. Protams, internetā tas ir diezgan sarežģīti, jo mēs neredzam šos cilvēkus. Bet ir datu bāzes, kas tiek izmantotas, trešo pušu e, datu bāzes, kur lielākā daļa patērētāju tomēr uzrādās vismaz apvienotajai karalistai, un mēs varam sekundžu laikā to pārbaudīt. Uh, Mēs, protams, pārbaudām arī, ja kāds e, mēģina izmantot e, kredītkarti, tātad pārbaudas ir visdažādākās. Mēs varam tās izmantot, lai bērni nevarētu spēlēt šīs spēles. Industrija patiesībā slavē bērnu labdarības koalīciju apvienotajā karalistē e, aptaujā par e-komercijas drošību, uzsverot to, ka tas, ko dara šī online azartspēļu industrija, viņi e, slavē to, ko viņi ir paveikuši šajā jomā, salīdzinot ar alkohola reklāmu, piemēram. Viens no izaicinājumiem tirgoja tas, ka dati nav brīvi pieejami, datu aizsardzības noteikumi ir protams, diezgan liels grūtības e-komercijas industrijai vispār ne tikai azartspēlēs. Digitālās darba kārtības ietvaros viens no uzdevumiem būs tas, kā pārbaudīt, kas ir šie cilvēki, kā mēs varam identificēt šos cilvēkus, lai mēs nepieļauj, Mm, jo, ja mēs nelieksim viņiem pieeja, tad viņi versīsies kaut kur citur, un mums jārod līdzsvars starp to, kā ātri pārliecināties, ka cilvēki nesāk spēlēt, un eh, ko vēl mēs varam paveikt. Ja mēs nevaram absolūti apstiprināt identitāti, tad mēs neļaujam izņemt naudu, kamēr šī pārbauda nav veikta Ja tad mēs uzzinām, ka indivīds patiešām nav pilngadīgs, tad mēs atmaksājam visas iemaksas. E, šai azartspēļu kontekstā, ja cilvēks ir e, zaudējis, tad mums viņa vietā ir jā, jāatlīdzina. Tātad e, mums ir finansu pamudinājums notrošināt, lai bērni nespēlētu mūsu mājaslapās. Paldies! Paldies, Franca kungs. Ähm, ich danke ganz herzlich äh, für das Interesse. Paldies äh, par äh, jūsu parādīto interesi mūsu projektu sakarā. Es nāku no Saksijas Anhaltas. Un, un um, runājot par federālajām zemēm Vācijā, mums ir noteikums valsts mērogā, kas nosaka to, ka uh, tiek piemērota federālo zemju likumdošana, taču federālās zemes vienojās par to, ka tiek pieņemts valsts līmeņa noteikums, federālisms eh, Vācijā ir eh, pastāvoša realitāte, lai atbildētu Kreutzmann kungam. Mums eh, notiek federālo zemju premjerministru konference, kur turklāt šogad mana federālā zeme ir prezidējošā un es piedalos eh, darba grupā par loterijas monopolu nākotni. Mēs strādājām pie eh, lēmuma projekta sagatavošanas. Pagājušā gada oktobrī vairāki ministri izteicās par to, ka loterijas monopols paliek spēkā tajā pašā laikā paredzot to, ka tiks skatīti dažādi modeļi atšķirīgos projektos. Šie projekti tika prezentēti, izpētīti un martā šogad. Tika pieņemt lēmumu attiecībā uz sporta derībām. Vēl viena sanāksme ārkārtas tika organizēta, Kreutzmann kungs jums to sacīja pašlēzviju Holšteinu, kuras pro, īpašais eh, projekts eh, neatbilda citu federālo zemju projektiem. Vārdu sakot, šeit ir iespējami dažādi modeļi, taču esmu pārliecināti, ka Vācijas federālisms ir spēks, un mēs nonāksim pie kopīga risinājuma. Federālā zemes turpina strādāt pie saviem projektiem, ņemot vērā 6. aprīļa konferences rezultātus. Ar šo autorizācijas sistēmu, ar piekāpšanos, lūk, tāda ir situācija Vācijā. Par Šlēzvigas Holšteinas konkrēto gadījumu. Vispārīgi runājot, mēs turpināsim strādāt pie mūsu projekta izstrādes, un es domāju, ka starp eh, federālajām zemēm notiks diskusijas, un mēs visi varēsim nodrošināt kopīgu atbildību. Piezīme, kuras sakarā pilnīgs azartspēļu aizliegums internetā nebūtu efektīvs. Es šo piezīmi saprotu. Mēs aptveram, ka tik tiešām ir ļoti daudz pagrīdes tirgu, un mūsu piedāvātajos projektos mēs mēģinām rieģēt uz šo situāciju, eh, piedāvājot eh, piesardzīgu tirgus atvēršanu ar iebildēm attiecībā uz eh, autorizāciju piešķiršanu Eh, sporta derībām un loterijām internetā, kā arī attiecībā uz eh, spēļu zāļu rezultātu izmantošanu, un ja šeit rezultāti ir pozitīvi, tad eh, aizliegums varētu tikt atcelts. Jūs uzdevat jautājumu, kā septiņi koncesionāri tika izvēlēti, septiņi koncesionāri, kas tika izvēlēti projektā. Mēs uzskatījām, ka nav iespējams piešķirt neierobežotu autorizāciju skaitu, ka šis skaits ir jāierobežo pilnīgi noteikti, jo mērķis nav tirgu paplašināt. Mērķis ir atrisināt melnā tirgus problēmu. Un mēs Esam pārliecināti par to, ka šie noteikumi, kuri pilnīgi noteikti jāpēta ir padziļinātā veidā, mums dos iespēju atrast visadekvātākos operators. Paldies, es, uzdu, es gribu atbildēt uz jau dažiem jautājumiem. Vispirms E, gribu pateikt, ka es esmu nevis monopolistu pārstāvis, mums ir atvērts e, liberāls tirgus, mums ir Itālijas, Anglijas e, dalībnieki, un mēs aptveram visus. Ja mēs runājam par konkurenci, nelikumīgu vai neatļautu operatoru, tad man ir jāatkārto tas, ko es jau iepriekš teicu. Galvenais jautājums šeit ir likuma ieviešana. Jums var būt viens vai septiņi licences saņemētāji vai vairāk simti, tā kā Itālijā. Jums ir jāievēr, jāaizsargā tie, kas eh, ievēro likumu un maksā nodokļus, jo, protams, būs arī tādi, kuri ļoti mažas nodokļus maksās bet lotā, tradicionālās loterijas ir sabiedrības modelis. Izmaksu procents nav tik liels, teiksim, vien, mazāk eh, kā 1% no ap, apgrozījuma. Tad ļoti viegli ir piesaistīt šos spēlētājus un likt viņiem pārmainīt. Juridiski operatori, ja viņiem ir licence kaut kur, teiksim, no Dienvidamerikas, ja jums nāk licences saņemā, saņēmēji, tad ļoti svarīgs ir uh, li, uh, likuma ieviešana. Un šīs te jēdziens, ja jūs gribat uh, naudu labiem mērķiem un visiem šiem mērķiem un nodokļiem, Un tad jāizvēlas, vai arī mēs gribam atvērtu tirgu ar 95-98% izmaksu. Un tas noved pie spēlētāju aizsardzības un visiem pārējiem jautājumiem. Un es gribu īsi pieskārties šim te. Mm, likmu likšanas tiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām. Līdzās eh, Francija, eh, izņemot Franciju, nav juridiska pamata. Eiropas Savienībā mēs skaidri redzam eh, nepieciešam, lai sporta mm, totalizātori izdarītu savu ieguldījumus bet e, nevar uzlikt organizātoram kaut kādu maksu, jo tad šī nauda koncentrētos tikai dažu sporta organizātoru vai klubu e, rokās. Un ja Eiropā ir 200 klubu, tad tas nebūtu labi. Es domāju, ka drīzāk e, modelis, kad ir uh, vairāk eh, runa par integritāti un solidaritāti, ka, ka šī nauda non, nonāk sporta jomā, un tad to var izmant, sadalīt eh, nevalstiski sporta organizātori, organizācija. Un, teiksim, ja šī organizācija sadala uh, nav, tad daudz kas notik, nonāks naudas futbolā, bet kas notiks ar citiem sporta veidos, tad tāpēc mums vajadzīgi, vajadzētu padomāt par solidaritāti. Un vēl mēs esam runājuši par naudas atmazgāšanas jautājumu. Sporta jomā ir, protams, liels problēmas ar sarunātiem, sarunātām spēlēm, sarunātiem rezultātiem. Uh, un tur ir pastāv reālas mm, briesmas. Un tāpēc zaļajā grāmatā mēs esam um, apņēmušies uh, rīkoties šajā jomā, jo citādi sports zaudē savu integritāti. Un organizētā noziedzība var pārņemt vāru sporta jomā, tas ir ļoti biedējoši. Bet mēs um, varbūt šajā sanāksmē tik daudz par to ne, nerunāsim. Uh, Paldies, Reinauca kungs grib vēlreiz eh, runāt, bet vispirms vēl Otis kungam eh, došu vārdu. Merci, je voudrais revenir sur. Euh, Paldies! Es gribētu runāt par sporta integritāti un tiesībām uz derībām. Šeit ir daudz polemikas, un šeit mēs atgriežamies pie nozars kopumā. Pastāv dažādi mehānismi Francijā, piemēram, nodoklis likmei sporta derībās, kas ir paredzēts sporta attīstībai. Tādēļ šī mutualizācija kopā sporta interesēs tiek nodrošināta. Tiesības uz darībām ir eh, cits jautājums attiecībā uz Eh, sacensību attēlu izplatīšanu. Šeit ir tiesības noslēgtas ar konkrētu uzņēmumu. Tiesības, īpašumtiesības, kas ir um, nemantiskas, un tas pats jātiecina uz sporta derībām. Ja tas tiek attiecināts uz kādu pasākumu, tad ir priekšlaicīgi jānoslēdz uh, Eh, līgums ar organizētāju, un tas sniedz savu ekonomisko labumu, tā skaitā paralēli nodrošinot sporta pasākumu, tas ir pasākuma organizatoru darba augsts, un tas ir tīrētiski dod iespēju pasākuma organizatoram piekļūt pie reģistrēto likņu skaita savā uh, vietnē, nē, pretējā gadījumā viņš rīkojas pilnīgi uz aklo, un Eh, nekādā veidā nevar novērst uzbrukumu sava pasākuma patiesīgumam. Šajā gadījumā ir nepieciešams pilnīgs juridisks rīks, nosakot attiecības starp organizētāju ar um, attiecīgo vietni un nedrīkst uh, derēt uz vienalga ko un jebko. Tāpēc ir jānodrošina uzraudzības darbs, ir jāparedz sporta eh, un e, soda sankcijas. Tādējādi, lai izvairītos no e, sporta pasākumu ticamības pārkāpumiem. Un šeit mēs nedrīkstam sajaukt abus juridiskos jēdzienus kopā. Un es gribētu uzdot uz jautājumu attiecībā uz uh, spēlētāju vecuma izsakošanas e, spēju un cīņu pret naudas atmazgāšanu. Francijā ir izveidoti spēlētāju konti, kas uzliek e, par pienākumu spēlētājiem e, iesniegt savu identitātes dokumentu, un spēlētāja konta turētājs, kurš ir apliecinājis savu identitāti, savu vecumu, apliecina arī maksājuma konta esamību, kas ir atvērts uz eh, viņa vārda. Eh, Eiropas Savienībā nodibinātā iestādē. Savukārt eh, laimests var tikt uh, Eh, pārvests tikai uz šādu kontu. Tas viss ir paredzēts, lai uzraudzītu cīņu pret naudas atmazgāšanu un cīnītos pret kriminālām darbībām. Sorry. Eh, vielleicht könnte Herr Reiners auch auf meine Frage eine Antwort geben. Eh, Reinhold Kungs, varbūt varētu sniegt atbild uz mani jautājumu. Uh, I'll give Mr. Reynolds a very short response. If I may, I think if I got this right. Mhm, es atbildēšu, Reinolds kungs saka. Uh, tulkojums šeit mazliet uh, norāvās. Ja ir aizliegums, tad nav nekādu peļņas sadalījumu. Bet uh, tātad jautājums par to, kas notiek ar peļņu. Nodokļu uzlikšana peļņa laimestiem. Tas ir lēmums, kas ir jāizdara valdībām. Ja ja tās var uzlikt nodokļus šiem laimestiem. Bet, ja tur nav nekas regulēts, tad nav ar ko, nav kam atbilst. Nu, citās pasaules daļās nodokļus neuzliek. Ja mēs runājam par sadalījumu labiem mērķiem, un es atgriežos pie tā, kas eh, mēs te runājam par izmaksu procentiem un tā tālāk. Loterijas modelis ļoti atšķiras no tā, ko pieņem komercaparāta ar izmaksu uh, Eh, likmes ir pilnīgi atšķirīgas, un tāpēc eh, loterijām ir daudz vieglāk, teiksim, nodot šīs peļņu labiem mērķiem. Eh, šis ir cits produkts, un ja mēs piedāvājam tos pašus produktus, tad mums ir jākonkurē uz vienādos apstākļos, un patērētājs izvēlas. Ja mēs piespiežam patērētāju kaut ko izvēlēties, tad patērētājs dosies kaut kur citur. Es gribu atgriezties pie jautājuma par to, kāpēc mēs neatsa, neaizsargājam daudz, daudzkārtējus kontus. Tas nav iespējams. Ir jābūt tikai viens, vienam kontam, un viens cilvēks nevar saņemt vairākus kontus ja mēs, mēs paņemam pirkstu nospiedumus, un tāpēc, ja būtu mēģinājums vēlreiz reģistrēt kontu, tad mēs to redzētu. Par naudas atmazgāšanu vairāk pētījumu, Maikla Līvija kārtības mm, universitātes pētījums, pa, viņš ir atklājis, ka nav nekāda pierādījuma, ka notiktu naudas atmazgāšana eh, azartspēļu sektorā internetā. Mums ir jāiet tālāk, mums vēl ir četri runātāji plānā. Protams, mēs atkal uzklausījām daudz ko interesantu. Un mm, vispirms Maikls Bejs Jorsels, ceru, ka pareizi izrunāju. Viņš eh, pārstāv Dānijas eh, azartspēļu atkarības eh, centru. Un tad būs Trevors Deivids, kas pārstāv GameCare. Um, tā ir organizācija, kas runā par problemātisku azartspēli. Mm, Jāna Peraklo, kas darbojas organizācijā REI Somijā. Tā, tā, tā ir Somijā galvenā uh, interneti azartspēļu uzraugošā iestāde, un tad būtu interesanti uzzināt, ko viņi dara. Un uh, Mat Matjē Morei, kurš ir no Britu premjerlīgas. Sāksim ar Jorsela kungu. Viņš ir sagatavojis prezentāciju un laiks ir piecas minūtes. Paldies! Mm. Mazliet datu par to, kas mēs esam, par ludomāniju, tātad mūsu centrs saucās, un par patērētājiem. Ludomānija ir tāda kā atkarība no azartspēlēm. Um, um, Mēs esam izveidoti 92. gadā, un mēs esam Skandināvijas eh, vecākais lielākais centrs eh, atkarīgiem spēlētājiem. Mums, mēs darbojamies visā Dānijas teritorijā, teritorijā mums ir apmēram pagājušā gadā 1500 klientu, tātad tie spēlmaņi, viņu mm, ģimenes un draugi un tā tālāk. Nākamais slaids. Mūsu darbības jomas ir ār, ārsniecība, um, teiksim, kursi un atbalsta grupas prevencijas jomā. Es gribu uzsvērt tikai to, ka 2008. gadā mēs uzsākām jaunu um, eh, web vietni, kas domāta mm, jauniešiem un studentiem, un pētniecības jomā mēs esam strādājuši ļoti daudz. Attīstību interneta um, uh, azartspēļu jomā. Te ir redzam, cik ir daudz bijuši mm, klientu, uh, Tātad 2,2% ir pateikuši jā, ka viņi ir uh, nodarbojušies ar azartspēlēm. Un pagājušā gadā tie bija jau uh, 936 klienti, kuri pat 44% pateica, ka mm, viņi uh, internetā spēlēs azartspēles. Ludomānijas dati tas neatiec uz visu Dāniju. Tālāk par azartspēlēm internetā. Pirmā vieta ar 44% ir pokeram, un tā, pēc tam seko pārējās azartspēles. Ja mēs skatāmies šīs divas pasaules, reālā un virtuālā pasaule, tātad internets, tās ir gandrīz vienādas, ja mēs runājam par sadalījumu. Uh, E, vēl pēc dažiem gadiem es domāju, ka internets jau būs lielākā daļa un azartspēles īstenajā pasaulē iespējams nokritīsies, nokritīsies līdz 40%, jo internets tik daudz ko var piedāvāt salīdzinot ar parastām uh, azartspēlēm. Internets piedāvās pilnīgu pieejamību, var spēlēt anonīmi, uh, un ļoti viegli piekļaut, eh, piekļūt, iegūt vairāk naudas eh, un eh, vienvārds sakot, var ļoti viegli iegūt šo naudu. Internets darbojas visu 24 stundas ne jau Dāņu mājaslapās Dāņi spēlēs ar, azartspēles, jo tas tikai 13%, bet ārvalstu saitos viņi spēlē 87% no spēlmaņiem. Mazliet par patērētājiem. Neviens nevar zināt, kas notiks. Iespējams, ka būs vēl vairāk atkarīgu e, spēlē, spēlmaņu. Bet e, Dānija 2006 2006. gadā e, tika publicēts, ka si mazākās 100 tūkstoši dāņu ir problēmas ar azartspēlēm. 2012. gadā e, būs jauns pē pētījums. Un tad mēs varēsim salīdzināt. Bet mm, te ir e, jāpiemina Boba Dilana spē, dziesma. Uh, tātad mm, azartspēles tiks arvien vairāk e, reklamētas. Dānijas da, e, azartspēļu tirgus ir mazliet e, jau liberalizēts, un jaunais likums jau labā veidā kontrolē azartspēļu tirgu un mēs uzskatām, ka būs arvien labākas prevencijas programmas, kas būtu mērķētas specifiskām iedzīvotāju daļām. Paldies! Liels paldies, ka pastāstījāt mums par šiem jautājumiem. Noteikti būs arī deputāti jautājumi. Tagad vārds Trevoram Deivida kungam. Labdienas un paldies, ka uzlūdzāt mani šeit uzstāties. Es esmu Davida Kungs un pārstāvu GamCare, kas strādā ar cilvēkiem, kam ir problēmas ar azartspēlēm. Mēs arī strādājam ar azartspēļu industriju, nozari un mācām viņiem par sociālo atbildību un par problēmām, kas rodas spēlējot azartspēles. Es esmu sagatavojis tikai divus slaidus, jo mums ir šāda duāla loma. Tātad es uh, esmu kā konsultants strādājot ar problemātiskiem azartspēlmeģiem un arī apmācu citus. Jāsaka, ka šis jautājums ir ārkārtīgi komplekss, tam ir multidimensionāls raksturs, un runājot par azartspēlēm īp, internetā šeit ir īpašs risks, un mēs esam atklājuši, ka problemātiskie azartspēlētāji piedalās dažāda veida aktivitātēs Viņi ne tikai dara to internetā, bet arī liek likmes dažādās uh, vietās. Tātad skaidrs, ka tā īstā problēma ir pašas azartspēles, nevis kā viņi to dara. Bet, nu, protams, ka viņi arī ir iesaistīti azartspēlēs internetā, un tur ir liels ātrums lik, eh, likņu likšanai un liels izmaksu ātrums un tā tālāk. Mēs esam novērojuši, ka ir pieaugums uh, tieši problemātisku azartspēļu jomā un ir arī atšķirības starp dzimumiem, runājot par problemātiskiem spēlmeņiem. Man liekas, ka taros 16% par 16% ir palielinājies sieviešu azartspēlmaņu skaits internetā. Pagājušajā gadā šāds eh, procents jau bija 23%. Nu, izskatās, ka galvenokārt sievietes un jaunieši spēlē azartspēles internetā. Mūsu pieeja ir tāda, ka mēs runājam par sociālo ietekmi, balstoties uz dažādiem modeļiem. Mēs strādājam ar cilvēkiem, kam ir šādas problēmas, un ar tiem, kas eh, šādi tiek ietekmēti negatīvi, un šāds cilvēku skaits var sasniegt pat 50. Runa par ģimenes locekļiem, bērniem, darba devējiem un tā tālāk. Tātad mēs izmantojam šādu modeli, lai risinātu esošās problēmas, ko rada azartspēles. spēles. To mēs darām, izmantojot sociālās atbildības pieeju. Mēs dodamies pie organizācijām, kur, piemēram, var nākties saskarties ar šādiem problemātiskiem spēlētājiem. Mēs stāstam viņiem par pazīmēm, par riskiem, kas ir saistīti ar šādu veidu azartspēlēšanu un par to, kā rast risinājumu Mēs arī, protams, apmācām citus profesionāļus, piemēram, psihologus vai konsultantus un tā tālāk. Mēs redzam, kā šāda veida problēmas ietekmē sabiedrību. Tad nākošais slaids, paldies. Mūsu otra darba daļa ir saistīta ar darbu ar nozares pārstāvjiem. Mēs stāstam par sociālo atbildību. Mēs runājam par visu, kas ir iekļauts zaļajā grāmatā, piemēram, vecuma pārbaudi. Lielbritānijā mēs apmācam nozares pārstāvjus ne tikai tos, kas strādā internetā, bet kas arī strādā parastajā, varbūt azartspēļu sektorā. Lai apkopot to, ko mēs darām, es gribēju teikt, ka es piekrītu tam misijas uh, apkopojumam, ko mēs gribam piedāvāt. Mēs nevērtējam cilvēkus. Mēs vēlamies vienkārši padziļināt izpratni par šo problēmu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo it īpaši svarīgi runājot par interneta azartspēlēm, ir svarīgi izglītot gan lietotājs, gan pašas spēlētājs un tā tālāk. Ir skaidrs, un statistika arī rāda, ka internetā 85% no šādām darbībām nav licenzētas, un mēs vienkārši stāstam patērētājiem, ko tas nozīmē. Tad, kad mēs apmācam, kādu mēs stāstam, kas būtu jāredz noteiktā mājaslapā, ja šī mājaslapa ir licenzēta un tā tālāk. Tātad mēs stāstam cilvēkiem par to, lai viņi šo zinātu, lai viņi arī droši varētu savas likmes izdarīt. Mēs arī veicinām atbildīgu pieju azartspēlēm, mēs veicinām pētījumus un atbalstam to, ka tiek ievērot sociālās atbildības principi eh, azartspēļu nozarē. Tas ir tas, ko mēs darām. Paldies! Paldies, ka tieši iekļāvāties laikā. Jūsu prezentācija bija ļoti interesanta. Tagad Prakulis kungs, kas pastāstīs par spēlētāju aizsardzību un azartspēlēm internetā. Paldies, dāmas un kungi. Es eh, ķeršos vērsim pieragiem. Somijā pirms gada valsts mums uzdeva izveidot um, tiešsaistes kazino Somijam. Kādā veidā ir jāidentificē spēlētāji un jānovērš problēmas. Tas ir jārisina viss augstākais starptautiskā līmenī. Darbs ir pabeigts un šeit es vēlētos jums prezentēt būtiskākos punktus mūsu paveiktajā darbā. Un es domāju, ka dalībnieki šeit varēs pārdomāt šīs lietas un pavirzīt uh, darbus uz priekšu. Tā tad spēlētāju identifikācija. Bez tās nekādi nevar, un es izklāstīšu, kā e, tas izskatās tīmekļu vietnē. Lūk, piemērs. Visā Eiropā ir dažādi izaicinājumi, risinot e, spēlētāju identifikācijas jautājumus, cīņu pret naudas atmazgāšanu, Un mums ir nepieciešama datu bāze. E, it īpaši, ja spēlētājs ir vienā valstī, pati spēles server ir citā valstī, depozīts elektroniski nav tiek, un likmes tiek e, veiktas elektroniski. Jautājums par e, zaļo grāmatu debatēm kopumā. Kādā veidā? apzināt esošo situāciju, kā padarīt redzamu un atvērtu šādu veidu aktivitāti. Un ko tad mēs paveicām Somijā? Klienta jeb spēlētāja identifikācija. Somijas spēlētājam ir iespējams izveidot kontu, izmantojot bankas koda bankas konta identifikācijas veidus, kodus. Tad, kad tiek atvērts konts tiešsaistē, tad reālā laikā tiek identificēta personas realitāte. Viens vienīgs konts ir iespējams. Ja šī persona jau ir datubāzē, tad tā tiek atpazīta. un mums ir atsevišķas IP dinamisko adrešu boksi, kas mainās ik vienas, ik desmit minūtes un ir ļoti e, e, sarežģīti krā, nohakot sistēmu. Tas nozīmē, ka mēs varam noskaidrot eh, autorizētās personas vārdu, adresi, uh, vecumu. Tas darbojas pasaules līmenī un nepilngadīgo spēlēšana Somijā šajā sistēma ir praktiski neiespējama. Ko nozīmē autorizācija spēlēt? Šeit ir runa par to, ka tiek eh, attiecināts eh, viegli ievainojumā spēlējums eh, jēdziens, kas ir ne tikai nepilngadīgie, bet arī cilvēki ar psiholoģiskām problēmām, eh, no slimībām sirkstoši un tā tālāk. Runājot par preventīvu raksturu problēmām, mūsu misija ir vienkārša. Šīs problēmas uh, tiek sakārtotas sekojoši. Mēs neizmantojam bonusus depozītiem vai bonusus par reģistrēšanos, bet eh, spēlētāji eh, eh, saņem attiecību atkarībā no stundu skaita, ko tie pavada spēle. Zināmā veidā mēs šaujam paši sev kājā. Tālāk depozīti ir pakļauti likumā noteiktiem griestiem, mēs tos pievienojām savā aktivitātei. Tālāk ir tā saucamais pleiskamrīgs, kurš ir ļoti nozīmīgs spēlētājiem. Un nu jau aptuveni desmit gadu spēle ir tieši saistē. Mēs šo pakalpojumu sniedzam nu jau aptuveni pusgadu mēs domājam, ka mums ieteikumi vairs nebūtu vajadzīgi. Mēs domājam, ka ir nepieciešami skaidri noteikumi ar nepārprotamām eh, norādēm un instrukcijām. Tiešsaistes spēļu koncepcija ir jāpiemēro paneiropas līmenī un tādā veidā varēs sekot uh, spēles eh, apjomam. Tāpat arī iepriekšēji runātāji ar grūtībām varēja uzrādīt statistikas datus. Kāpēc? Tāpēc, ka spēlētāji nevar tikt identificēti e, precīzi, varbūt izveidot vairāki konti, un e, tas rada trūkumu statistikā. Bet mēs šo problēmu esam sakārtojuši. Paldies! Paldies! Un atkal mēs varam atgriezties pie kopsavilkuma vēlāk. Un visbeidzot, eh, Moreja kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos franču valodā, jo es eh, pārstāvu sporta tiesību turētāju grupu. Uh, kurā ietilpst eh, ap 40 Eiropas valstu organizā 40 eh, eh, organizācijām no Eiropas valstīm. Un tas, es domāju, arī man dos iespēju ievērot sev visu atvēlēto laiku. Labums runāt pēdējiem ir tas, ka ļoti daudz kas jau ir pateikts iepriekš. Bet no manas puses trīs piezīmes par tēmatu, kas ir ļoti nozīmīgs, kas attiec uz sporta integritāti, kas attiec uz, uz eh, sportistiem, uz operatoriem, spēlētājiem. Un tagad runājot par Kreutzmana kunga ziņojumu. Trīs piezīmes pirmkārt derības nav, nerādā uh, krāpšanos vai krāpnieciskas darbības. Derības nav uh, avots um, vai izcelsme visām nelaimēm sportā, ar kurām mēs saskaramies. Taču pa, uh, derību uh, uh, apjoma uh, Eh, palielināšanās palielina risku skaitu, lai gan mēs, eh, ja mēs ķemsim, teiksim, futbola piemēru, kura komanda eh, uzvarēs vai zaudēs, vai, vai citas derības var derēt šodien praktiski uz visu. Kā, kā spēlētājs atzīmēs iešauto, ies, iesisto golu, vai viņš noraus sev kreikliņu, vai vēl citā veidā. Uh, Eh, var sakot ļoti daudz iespēju likt likmes. Otrkārt, tā, Ik, eh, neviens sports nav imūns, derības attiecas uz visiem sportiem. Vismazāk eksponēti ir nelielie sporti, mazās disciplīnas. Un eh, Manchesteras universitātes pētījums šajā sakarā runā par sporta veidiem. Un trešais jautājums - sporta integritāte, kas ir būtisks visiem nozars jautājumiem eh, - derību operatoriem, patērētājiem, sporta organizācijām. Uh, jo, ja rezultāti tiek falsificēti, tad visi zaudē naudu, operatori tā skaitā, eh, eh, patērētāji eh, zaudē ticību sporta pasākumiem, organizatori nevar tik labi pārdot savu pasākumu televīzijas kanāliem, līdz ar to ir arī komerciāla interesētība šajā visā, lai varētu saglabāt integritāti. Kas tad notiek pašreizajā brīdī, lai varētu uzlabot sacensību integritāti. Sporta organizācijas ir izveidojušas monitoringa sistēmu, arbitru iecelšanu pēdējā brīdī, ir atsevišķas uh, izglītošanās programmas, citas programmas, kas ir relatīvi efektīvas, bet dārgi izmaksā. Pirmajā līgā mans darba devējs nav tik eh, nozīmīgs. Tāpat eh, sporta veidi, kas ir mazāk eksponēti eh, mediātiski, ir vēl viena problēma. Un ir nozīmīga finansiāla likme un interese sporta organizācijām. Ko es varu sacīt šajā sakarā? Pirmkārt, ka mēs Eiropas e, parlamenta ziņojumā gribētu redzēt, lai tiek atzītas krāpnieciskas darbības Eiropas līmenī. Tāpēc, ka tas dotu iespēju e, koordinēt darbības, e, tiesiskas, juridiskas, policijaskas darbības attiecībā uz pārkāpumiem, kas ļoti bieži ir transnacionāla rakstura. Uh, Šādas krāpnieciskas darbības notiek visās Eiropas eh, valstīs, eh, apvienotajā karalistē, arī Francijā, un mēs gribētu uh, lai Eiropas Savienībā notiktu, ja ne nu gluži harmonizācija, tad vismaz koordinācija attiecībā uz sporta krāpniecības no, nu, eh, definējumu. Otrais jautājums - jautājums par e, tiesībām uz derībām, jeb ko es saucu par juridiski saistošām darbībām, kas mūsuprāt ir nozīmīgas. Daudz tika runāts par intelektuālo īpašumu. E, labi, mēs nesaistām futbolu, e, par futbolu mēs daudz, daudz runājam šeit, nesaistīsim futbolu ar kaut ko ļoti intelektuālu, taču jāsaprot tas, ka tiesības uz derībām un e, juridiskas vienošanās ir integritātes mehānismi, jo tas dod iespēju sporta organizācijām uh, valsts iestāžu kontrolē noteiktos līdzekļus, kas tiks piemēroti cīņai pret uh, krāpšanos, autorizētās vai neautorizētās darbības, un šeit sporta organizācijas varētu būt ar nozīmīgu lomu, jo atsevišķās derībās nav iespējams viss īstenot. Un tāpat arī ir sporta organizācijas, kas nevēlas derības, piemēram, Londonas māracons nevēlas derības. Tātad Šie būtu abi divi punkti, kurus mēs vēlētos, lai tie tiktu iekļauti Eiropas parlamenta ziņojumā. Paldies! Lielas paldies par šo visaptvarošo viedokli un jūsu ierosinājumiem. Mums vēl ir eh, atlicis laiks jautājumiem. Eh, no komisijas arī mums uzstāsīs, tad referents eh, veiks rezumējumu. Trenta Filidīs, Trenta Filidīs kungām vispirms došu vārdu. Paldies, priekšsādātāji. Es pieņēmu kā pašu par sevi saprotam, ka mēs visi vienojušies esam, ka internetā vai e, inter, azartspēles vai arī ārpus interneta tās ir saistītas ar atkarības problēmām. Mēs varam risināt e, šo problēmu tikai tad, ja mēs to atzīstam tātad juridiskais ietvers, kas ietver internetu azartspēles, būtu jāizveido, eh, lai privātu uzņēmumi eh, nodrošinātu to, ka visi tirgo iesaistītie mm, ievērētu augstus sociālos standartus un tie iekļautu prakses, lai palīdzētu atkarīgajiem spēlmaņiem. Jā, analizējot datus par to, cik bieži viņi spēlē, kādas spēles spēlē un viņu stratēģiju, tādējādi var identificēt atkarīgos un sniegt viņiem konsultācijas. Tad mans jautājums ir balstīts uz šo te pienākumu būt sociāli atbildīgam. Kādā mērā to var izmantot? Un vai uzņēmēji ir gatavi pieņemt šādu praksi kā daļu no savas eh, biznesa prakses? Paldies! Šalda Mauzes kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribu uzdot jautājumu par ludomāniju. Vai jūs varat pateikt, kurš kļūst par atkarīgo? Vai tā ir īpaša grupa, vai tie jauni vīrieši, Piemēram, vai mēs zinām, kura cilvēka grupa kļūst par atkarīgajiem, atkarīgajiem? Un vēl, ja jūs vajadzētu pašiem atkarīgajiem, ko viņi saka, kas viņus būtu atturējis no mm, atkarības, vai viņiem vajadzīga palīdzība, vai ierobežota piekļuve, lielāki nodokļi, vai mazāka piekļuve, ko viņi saka par šo problēmu risinājumu? Jautājums ir uh, tātad par ludomāniju. Jūs uh, prasāt, kurš ir uh, atkarīgais vidēji. Vidējais vecums vīriešiem 25-35, sievietēm mazliet vairāk. Uh, Bet skatoties datus par dažādiem cilvēkiem, tad redz, var redzēt, ka viņi sāk spēlēt ļoti agrā vecumā, pat 12 gadu vecumā. No mūsu pētījuma ir redzams, ka Eiropas mm, ir teikts, ka mm, jo, cilvēki, jo agrāk viņi sāk spēlēt, jo vairāk pastāv iespējamība, ka viņi vairāk kļūs par atkarīgajiem. Eh, bet es ceru, ka es prezentācijā esmu skaidri uzrakstījis, ka mums patiešām vajadzīga ir eh, prevencija, profilakse. Es eh, ļoti brīnos, ka likumdošanā Dānijā nav iekļauta prevencija jau 20 gadus, ko es strādāju šajā jomā, jo prevenciju ir daudz lētāk nekā ārstēšana. Un ko tad, eh, kādas eh, ir prasības, kas ir vajadzīgs, lai mm, nodrošinātu šo te prevenciju? Ja prasa jaunajiem atkarīgajiem, tad viņi saka, ka tiešām trūks tieši šis te profilaks. Eh, Skolas var piedāvāt nelielus eh, mācības stundas, kurās stāsta par uh, drošu seksu, alkoholu, narkotikām, bet par azartspēlēm viņiem nestāsta. Eh, jauniešu pētījumu centrs Dānijā apskatīja apmēram 4000 cilvēku, uh, un bija redzams, ka pastāv liels risks viņiem kļūt par atkarīgiem no azartspēlēm. E, par pokeru, kas ir e, tas tāds mačo sporta veids, kas nu, ar tādu rokenrolu pieskaņu, e, tur var redzēt, ka pokers sniedz tādu kā pašlepnumu cilvēkiem, un tad acīm redzot, mums skolās ir jā, jā, jāved sarunas par to, kā mm, to nepieļaut, nepieļaut šādu atkarību. Mēs varam pat varbūt uzsākt uh, vairāku valstu pētījumu un paskatīties, ko var paveikt ar prevenciju trijos, četros gados. Un tas bū, noteikti noderētu visām Eiropas valstīm mm. Es domāju, ka jādod vārdu visiem, eh, kas vēlas atbildēt. Perakila kungam vārds. Priekšsēdētāji, paldies. Trianta Filitis kungam, es nedomāju, kā ik viens, jebkurš būtu pret, tad, ja ir tehniski ir iespējams ierobežot bilanci, e, kas ir deponēta spēles kontiem. Tad, kad identifikācija ir spēcīga, var griezt atcelt, un ja ir problēmas, tad, e, ja griezt ir zemāk, tad, tad var šo apjomu samazināt. Vārdu sakot, vienmēr ir iespējams izmantot e, kādus instrumentus, lai ierobežotu spēlējumās summas. Eiropu izpratnē runājot, es domāju, ka nozara pātrinās, tiek īstenots transakcijas sekundžu laikā un nevar būt e, pret e, e, reklāmu, tīpaši runājot par virtuālajiem bonusiem. Mr. David. David Kungs. Um, My answer to the question. Man atbild uz jautājumu būtu tāda, ka azartspēļu būtība un atkarības būtība nu, ir tāda, ka tā ir tāda slēpta atkarība. Un tieši tāpēc cilvēki var turpināt būt atkarīgi. Kā jau kolēģis teica, parasti viņi sāk spēlēt ļoti jaunā vecumā, un tāpēc viņi var to slēpt ilgi. Mēs pat redzam, ka pie mums ierodas klienti, kas ir 45 gadus veci, viņi ir spēlējuši azartspēles 20, 30 gadus, un viens to nav zinājis. Un tagad viņi nāk atklātībā. Un tāpēc ir svarīgi izglītot sabiedrību par azartspēlēm un saistītajiem riskiem. Ja skatāmies uz to, kas ļauj šādu slēpšanos turpināt un turpināt spēlēt arī azartspēles, Tad šeit būtiski loma ir piekļuvēji. Vēl jārunā arī par naudu un laiku. Ja kāds saka, man ir garlaicīgi, un tāpēc es spēlēju azartspēles, nu, tad mums kā sabiedrībai uz to visu jāskatās kopumā un jāskatās uz cilvēkiem, kas var nonākt kontaktā ar šādiem spēlētājiem. Mums ir jāstāsta, kādas ir pazīmes atkarībai jo pēc būtības šādas problēmas paliek slēptas. Piemēram, saistībā ar interneta azartspēlēm var ļoti labi redzēt, cik ilgu laiku pavada spēlējot azartspēles, cik daudz naudas tiek tērēts, vai uh, iemaksas palielinās un tā tālāk. To visu var internetā jau iestrādāt sistēmās, Un ar divu veidu spēlētāji ir tādi prasmīgi spēlētāji un pārējie, un internetā arī var kontrolēt visas šīs darbības. Var, piemēram, arī skatīties, kas liek viņiem pārtraukt spēlēšanu, var viņus varbūt zināmā mērā iedzīt stūrī, un var viņām, viņiem teikt, ka, ziniet, ir zināms naudas limits sasniegts, un atgriezt viņus realitātei. Paldies! Jurselkungs teica, ka varbūt jūs varat kopā strādāt pie šī jautājuma, jūs jau sēžat kopā blakus. Jā, mēs uh, nedaudz pētījām uh, azartspēļu izplatību jauniešu vidū. Jā, noteikti informācijā mēs varētu dalīties un strādāt kopā pie projekta, jo mums šāds projekts jau ir padomā, tīpaši runājot par jauniešiem. Jā, noteikti mums būtu varbūt iespējams jāstrādā kopā. Nu, jā, noteikti jums abiem eh, tas būs ļoti interesanti. Varbūt Arkerijas kundze ir uh, ekonomikas un monetāro lietu komitejas pārstāve, bet no sākuma vārds varbūt Moreis kungam. Es neesmu īsti speciālists šajā jautājumā. Uh, Bet, ja runājam par sporta organizācijām, tas viss ir saistīts ar reklāmām, ar sponsorēšanu. Pašlaik mēs strādājam pie uzvedības kodeksa mūsu klubiem. Tātad šeit ir runa par klubiem, kas iesaistās komerciālās darbībās. Mēs gribam noteikt tādus pamat nosacījumus saistībā ar reklāmām un patērētāju aizsardzību. Paldies! Vēl nedaudz laika mums ir. Okinīs kundze, jūs varbūt gribētu kādus komentārus izteikt, uzdot jautājumus. Varam nedaudz laika tam atvērēt, ja ir kaut kas īpašs, par ko jūs gribējāt runāt. Merci, monsieur le président. Je vais être assez... Paldies. Atvainojos, ka ierados ar kavēšanos, bet man bija cita pienākuma. Tiešām ļoti žēl, ka nevarēja būt agrāk ar jums, jo debatas bija ļoti interesantas un runātāji zinoši e, attiecīgajās jomās. Man būtu papildus jautājums, ļoti daudz kas tika pateikts jau, vai viss tika pateikts, bet man ir Mareikungam jautājums vai precizējums. Viņš runā par. Uh, Eh, līguma attiecību vispārināšanu un attiecināšanu uz sporta pasākumiem un derību operatoriem. Es gribētu eh, par, eh, par... saprast, ko viņš ir domājis ar šīm līguma saistībām, vai šeit būtu runa par finansiālu pārdalīšanu, un ja tā tas ir, tad kādā veidā. Paldies. Oui, merci beaucoup. Es domāju, ka tas arī tikko tika sacīts. Šeit ir runa par juridisku saistošu attiecību izveidošanu, kas ar to tiek domāts. Ar to tiek domāts tas, ka sporta organizācijām būtu jābūt savai teikšanai Eh, valsts eh, lēmēju iestāžu kontrolē visā, kas attiecas uz derībām un viņu organizētajām sacensībām. Skaidrāk runājot, eh, ir pilnīgi neaptveram tas, kā uh, Eh, derību tiesību turētāji eh, organizē šādas derības, pat mūs par to neinformējot par eh, saņemot likmes un, un, un uz, neinformējot par riskiem un tā tālāk. Vārdus sakot, ir programmas, ko ir izveidojuši operatori ir jārunā skaidra valoda šeit, un mēs domājam, ka tās ir pareizā virzienā iecerētas, bet problēma ir tā, ka nav atgriezeniskās saites no operatoriem regulārā veidā, tāpēc ir nepieciešama slīdsvarotas attiecības starp eh, sacensību organizētājiem un operatoriem, kuri organizē komerciālas aktivitātes šo eh, sacensību sakarā neinformējot uh, mūs un neiekļaujot mūs, nepiesaistot lēmumu pieņemšanā. Un uh, Francijā ir pieņemts uh, relatīvi pareizs modelis, tāds pastāv arī Austrālijā un vairākās citās valstīs mēs uzskatām, ka šis ceļš būtu interesants. Katrā ziņā tas nav jautājums par finanšu pārdalīšanu. Katrā ziņā e, Francijas pieredze rāda, ka tas nav džakpots, bet e, integritātes elements, kas ir ārkārtīgi būtisks, un mēs ceram, ka Eiropas parlaments vismaz varēs ieteikt noslēgt eh, vienošanās starp visām ieinteresētajām pusēm šajā dosijā. Paldies! Uh, well, I'd like to, um... Es gribētu uh, slēgt šo pēdējo darba cēlienu un pateikties visiem runātājiem, jo es domāju, ka mums bija ārkārtīgi daudz viedokļu izteikti. Es ceru, ka jūs uh, uzturēsiet sakars ar parlamentu, un ar, mēs, protams, arī gaidīsim no komisijas jaunumus. Uh, Un, un tāpēc tagad uh, aicinu Brontas kundzi izteikties. Viņa ir atbildīgā par šo jautājumu Digi iekšējās, iekšējā tirgus ģenerāla direktorātā. Uh, varbūt jūs varat pateikt par to, ko jūs domājat par dzirdēto. Un tad es došu vārdu referentam Krocman kungam noslēgumu vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribēju apstiprināt jūs tikko sacīto ka šī uzklausīšana bija īpaši interesanta komisijai, un pilnīgi noteikti tas ir elements, ko mēs ņemsim vērā vispārīgājās debatēs un konsultācijās, ko mēs esam uzsākuši. Es domāju, ka šodien mēs esam nonākuši pie vairākiem eh, kopsaucējiem šajā uzklausīšanā pirmkārt konstatējot to, ka dalībvalstīm ir eh, savā rīcības rezerve pēc saviem ieskatiem, bet, bet neatkarīgi no sistēmas rakstura, tādā vai citādā veidā visi e, lielākā vai mazākā mērā saskaras ar to pašu parādību, e, nelikumības, pagrīdes rakstura parādību, kas galvenokārt nāk no trešajām valstīm. Un runājot par internetu, uh, Eh, tas būtu Eiropas Savienības eh, līmeņa interesēs eh, apzināt, kādus papildus pasākumus būtu nepieciešams veikt, lai dotu iespēju efektīvi cīnīties pret šīm pagrīdes parādībām un kādā veidā mēs to varam īstenot. Notiek diskusijas padomē, nedrīkst to aizmirst, par to runā arī dalībvalstis un administratīvā sadarbība un sadarbība starp dalībvalstīm regulātoriem ir temats, kas šķiet jau padome ir guvis, ja negluži vienbalsību, tad vismaz jau vairākumu. Katrā ziņā šobrīd ir jāapzinās, ko tad mēs iekļausim administratīvās sadarbības iedzienā un cik tālu mēs varam iet pa šo ceļu. Var domāt par to, ka sadarboties starp dalībvalstīm un regulatoru nevar, ja nav vismaz minimāls vienošanās par to informācijas tipu, ar kuru mēs vēlamies apmainīties, un arī iemesliem, e, kuru sakarā mēs šādas apmaiņas vēlamies veikt. Vārdu sakot, minimālie standarti, kas būtu jāparedz attiecībā uz iemesliem, kur sakarā iesaistās regulators. Mēs piemēram uzskaitījām vairākus jau šodien - sporta integritāte, spēlētāja aizsardzība, cīņa pret e, naudas atmazgāšanu. No nu, katrā ziņā ir vesela rinda ar e, eh, tīri e, publiskās un sabiedrības interesēs, valsts interesēs esošiem pasākumiem, kāpēc šāda sadarbība ir nepieciešamība. Tā, nepieciešama. Tāpat arī mēs Šodien eh, uzklausot eh, daudzos runātājus, domājam, ka mēs saņemsim daudz atbildes uz zaļā grāmatā uzdotiem jautājumiem, un mēs līdz rudenim varēsim sagatavot ziņojumu, apzinoties arī to, ka parlaments savu ziņojumu sagatavos eh, savu ziņojumu pirms komisijas, lai mēs varētu ņemt vērā visus datus un diskusijas, kas būs notikušas jūsu komitejā. Paldies! Uh, well, thank you very much indeed. Mm, paldies! Paldies par jūsu piedalīšanos! Un mēs noteikti turpināsim kopīgu darbu pie šīs interesantās tēmas. Došu vārdu mūsu referentam kuru, kuram es arī gribu pateikties par to, ka viņš uzņēmās eh, organizēt šo, šīs debats un uzaicināt tik daudz dažādus runātājus. Jorgen Kreutzmann kungs, lūdzu. Es arī gribu pateikties ēnu referentiem Mums bija uh, sanāksme, kur mēs apspriedām, kurus uzaicināt, uh, lai uzstājas. Mēs negribējām, lai būtu runātāji tikai no vienas dalībvalsts. Ja, es, ja man jārezumē, ja mēs runājam par uh, cīņu pret nelikumīgām azartspēlēm un pret krāpniecību, kā arī atkarību, Un tad mēs redzam, ka daudz eh, dalību valsts patiešām ir lielisks noteikums izstrādājuši attiecībā uz spēlēšanu, bet eh, Eiropas likumdošana ir ļoti nepieciešama, lai, jo mēs nevaram atrisināt eh, problēmas bez Eiropas likumdošanas normām. Protams, jāievēro arī subsidiaritātes princips. Protams, kopā strādājot, mēs varam panākt diezgan daudz un mēs strādāsim kopā ar ēnu referentiem, bet visi šie punkti būs jāņem vērā. Zaļā grāmata ir ļoti plaša, ainas eh, parāda ļoti plašo eh, ainu, bet eh, vairums parlamenta atbalsta mūsu ierosinājums. Mums jāizdara lielāks spiediens uz dalību valstīm, lai labāk sadarbotos un mums ir jānodod, jānodod parlamenta un politisko grupu politiskais atbalsts šim ziņojumam. E, Dalībvalstis, dalībvalstīm nav vienmēr jāievēro visas normas, e, jo pastāv subsidiaritāte, bet tad mums jādomā par tirgus sadrumstralotību un tā tālāk. Mēs varam šīs problēmas risināt Eiropas līmenī. Uh, Bet pirms tam mums ir jādomā arī par subsidiaritāti. Iespējams, ka mēs varēsim vienoties par priekšlikumu projektu, mēs aicināsim komisiju izteikt likumdošanas priekšlikumu, un šāda mūsu skundze arī māja ir galva piekrītot, mēs varam uh, turpināt viņas uzsākto darbu un pārspēt to. Uh, katrā gadījumā mums jāapskatās no jaunu šīm problēmām. Nu, mēs gaidām, mm, pateicos visiem runātājiem, un mēs strādāsim kopā, lai varētu turpināt darbu. Paldies! Mm, paldies, un tad, lai noslēgtu mm, par laika grafiku. Kreutzmana kungs nosūtīs tulkojumam ziņojumu nākamajā nedēļā. Un tad 12. jūlijā mēs vēlreiz skatīsim šo lietu. 18. jūlijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un augustā mēs skatīsim, un septembrī mēs balsosim. Un es domāju, ka tas ļoti labi iekļausies arī komisijas laika grafikā, pārskatot atbildes uz zaļo grāmatu. Un tad man atliek vienīgi pateikties visiem dalībniekiem, viesiem. Uh, un es gribu, lai jūs arī aplaudējat pašlaik. Uh, thank you very much. Uh... Paldies. Komitejas dalībniekiem es atgādinu, ka rīt deviņos mēs atkal tiekamies. Mums Ungārijas ministrs konkurences jautājumos uzstāsies ar uzrunu un uh, viņš tātad uh, stāstīs par Ungārijas prezidentūras uh, secinājumiem, un tad desmitos mēs runāsim par patērētāju aizsardzību direktīvu, un tad būs vēl viena uzklausīšana par muitu, un Salfīni būs uh, referents. Mm. Es ceru, ka arī pārējie varēs piedalīties. Vēl, vēlreiz visiem paldies!